Good morning. Uh, it's nine. Labrīt, ir deviņi un viena minūte, un tie koordinātori, kas nav klāt, nu, tā ir viņu izvēle. Es pastāstīšu par vakardienas koordinātoru sanāksmes rezultātiem. Februāra darba kārtības apstiprināšana. To apstiprinājām kopā ar. Mm, iesniegtiem grozījumiem un uh, vienojāmies par ziņojumu un atzinumiem par pilsonības uh, ziņojumu. Mēs uh, um, pārņemam šo ziņojumu no Lībes un darām kā iniciatīvu ziņojumu. Ja Lībe tam piekritīs, tad mēs attiecīgi arī um, tā darīsim un iecelsim referentu. Tālāk eh, Eiropas pamatiesību hārtas īstenošana institucionālā satvarā. Mēs ņēmām vērā to, ka 53. plus pāns tiks eh, attiecināts uz šo jautājumu un zaļie iecels referentu un eh, maksā divus punktus. Tālāk atzinums par eiro ziņojumu par ES tiesību aktu īstenošanu. Šeit es būšu um, atzinuma autori par ITRE ziņojumu par uh, atjaunojamās enerģijas avotu atbalstīšanu, tos sagatavos atzinumu EFDD. Tālāk sociālās apdrošināšanas sistēmas koordināšana un tālāk mēs uh, Uh, diskutējām par uh, uh, rekomendācijām. Šeit uh, būs rakstisks dokuments jums uh, pieejams. Pēc tam es arī ziņoju par uh, priekšsēdētā, ko, komiteju priekšsēdētāju konferences rezultātiem par Brexit sagatavošanu. Uh, Tātad tikšanās ar Bārņē un Ferhofštatu, tie ir divi sarunvedēji par Brexitu, kuri pārstāv katru savu institūciju. Un mēs šo jautājumu apspriedīsim februārī. Tā kā esiet gatavi ļoti detalizētai diskusijai par Brexita sagatavošanu februāra sanāksmē. Tālāk mēs pievērsāmies faktu noskaidrošanas uh, misijām un uzklausīšanām. Ir paredzēts šāda vizīte Zviedrijā jau 20. februārī. Jūs vēl varat pieteikties. Šī vizīte tiešām būtu ļoti labi, ja jūs uh, lielākā skaitā varētu doties uz Zviedriju, un šis brauciens būs interesants par it kā pastāvošo diskrimināciju saistībā ar pa, sociālās apdrošināšanas numuru. Uh, manā valstī šeit situācija tiešām ir sarežģīta, un šeit uh, lūgumrakstu komiteja var situāciju mainīt, un es aicinu jūs arī uh, doties šajā braucienā, ko vadīs. Uh, you know, out of quote. Pols. Tālāk uh, brauciens uz Spāniju 22. un 23. maijā par uh, pazudušajiem zīdaiņiem un koordinatoriem ir jāinformē par uh, uh dalībniekiem līdz 9. februārim. Tāpat mēs izvērtējām prioritātes uzklausīšanai uh, šā gada otrai pusē, un līdz 13. februārim koordinātori iesniegs uh, priekšlikumus. Tālāk mēs apstiprinājām uzklausīšanas gada pirmai pusē Libe Peti uh, sanāksme par uh, bezpavalsniecību, kas būs 25. aprīli un 4. maijā par minoritāšu diskrimināciju un aizsardzību 21. jūnijā uh, uzticības atjaunošana Eiropas projektam. Tāpat pieņēmām zināšanai uh, Mm, reglamenta grozījumus, kuri stājušies spēkā 6. janvārī šogad, un arī pieņēmām jaunas iekšējās vadlīnijas par īstām rezolūcijām, kas papildinās mūsu iepriekšējās vadlīnijas. Tālāk pieņēmām zināšanai, ka uh, attiecībā uz pētīju portālu un valodu režīmu šeit. Un saulēcīgi mēs šo sanāksmi arī beidzām, cits jautājums vairs neizskatījām, un tagad pievērsīsimies šīs dienas sanāksmei. Un sāksim ar balsošanu. 11. darba kārtības punkts par atzinums par. Uh, likumdošanas saskaņošana attiecībā uz uh, produktu un pakalpojumu pieejamību. Referente ir Kuņevas kundze, bet viņa šobrīd neatrodas zālē. Cerams, viņa drīz ieradīsies. Bet es domāju, ka balstojumu nevajadzētu atlikt. Pat ja zālē varbūt neatrodas visi deputāti, es domāju, ka mums ir jāsāk balstot. Ļoti pareizi, Margareta. Let's. Nu, pagaidīsim administrat, ad, administrators. Tātad, Koņēvas kundze, mēs uh, šobrīd gatavojamies balsot par jūsu ziņojumu. Labi, ka jūs esat ieradusies. Είσαστε εντάξει τώρα. Προχωρούμε. Tā tad mēs turpināsim darbu. 2, 1, 7 grozījums par, pret, atturas pieņemts. 218 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Now let's close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts ar nelielu balsu pārsvaru, tātad 219 par pret atturas pieņemts. 220 par pret atturas noraidīts. 222 par pret pret atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 224. par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim balsojumu elektroniski. And we close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts 10 balsu par 10 pret.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 pret atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 30. par pret atturas šai gadījumā jāpārbauda. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Paskatieties, noraidīts. Es biju paredzējis, ka varēsim balsot blokā, bet tāds neiznāks. 31 par, pret, atturas pieņemts. 32 par, pret, atturas pieņemts. 33 par, pret, atturas pieņemts. 3. Vai varam censties balsot blokā uh, 34. līdz 229. Tad kas par šiem? Pret atturas pieņemti. 230. par. Es atvainojos. Es atvainojos. 229. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 230. par. Pret. Atturas noraidīts vai varam balsot līdz 230. Nē, 231. par pret atturas noraidīts. 232. par pret atturas noraidīts. 233. par pret atturas man jāpārbauda šajā gadījumā rezultāts. Balsojam elektroniski. Beidzam balstot. Pieņemts. 234. par pret atturas pieņemts ar tādu pašu vairākumu. 235. par pret atturas noraidīts. 236. par pret atturas noraidīts. 40. par pret atturas pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas pieņemts. 43. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. 239. par pret atturas pieņemts. 240. par pret atturas noraidīts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts.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 248 līdz 251 balstot blokā. 248 par pret atturas noraidīts. 249 par pret atturas noraidīts. 250 par pret. Pārbaudīsim rezultātu balsojumu elektroniski. 250. Beidzam balstot. Pieņemts. 251. par pret atturas ar tādu pašu vairākumu pieņēmts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 255. par pret atturas pieņemts. 256. par pret atturas noraidīts. 257. par pret atturas noraidīts. 258. par 257. labi pārbaudīsim balsēm elektroniski. 257. grozījums. Tagad beidzam balsot. Pieņemts. 258. par pret atturas. Man šķiet, ka tas pats vairākums. Tātad pieņemts 259. par pret atturas noraidīts. 260. par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret atturas noraidīts. Pieņemts, es atvainojos. 264. par pret atturas. Pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 265. par pieņemts. 266 uh, pār pret atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 269. par pret atturas noraidīts. 270. par pret atturas pieņemts. 271. par pret atturas noraidīts.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 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 52. grozījums par pret atturas pieņemts. 288. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņē, eh, noraidīts, 55. par pret atturas pieņēms, 292. par pret atturas pārbaudīsim, balstojam elektroniski, 292. balstojam elektroniski, beidzam balsot, noraidīts. 56. un 293. identiski balsojam par pret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 pret atturas noraidīts, 22. kompromiss par pret atturas pieņemts, 62. atkrīt, 23. par pret atturas pieņemts, 318. par pret atturas pieņemts, 24. kompromiss par pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas jāpārbauda. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 321. par pret atturas noraidīts. 322 par pret atturas pieņemts. 200, eh, 323 atkrīt, 324 par pret atturas pieņemts. 325 par pret atturas noraidīts. 158 par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. Pirmais grozījums un 160, kas par pret atturas pieņemti. Pirmais kompromiss par. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 165. par pret atturas pieņemts.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 Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 168. grozījumu. Beidzam balsot, un tas ir pieņemts. Tagad pārējām pie 169. par pret, atturas, noraidīts. 170. par pret, atturas noraidīts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. 171. par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. 174. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 177. par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 14. par pret atturas pieņemts. 189. par pret atturas pieņemts. Es atvainojos noraidīts, es kļūdījos. Es gribēju teikt noraidīts, bet pateicu otrādi. 190. par pret atturas noraidīts. Mums nav jāpārbauda, bet ja jūs vēlaties, tad to darīšu. Balsojam elektroniski par 190. grozījumu. Beidzam balsot, un tas ir noraidīts. 191. par pret atturas. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski, lai, lai jums nebūtu garlaicīgi. Beidzām balsot un pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 192. par pret atturas noraidīts. Sestais kompromiss par. Jūs vēlaties pārbaudīt, uh, nu labi, balsojam par 192 elektroniski. And the vote is closed and it has... Beidzam, balsot pieņemts.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 pret atturas pieņemts, 24. par pret, nu, šai gadījumā jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski par 24. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 216. par pret atturas pieņemts, 66. par pret pret atturas pieņēmts, 67. par pret atturas pieņēmts, 326. par pret atturas noraidīts, 68. par pret atturas pieņēmts, 69. par pret atturas pieņēmts. Vai mēs varam balsot blokā par dažiem grozījumiem? līdz 73. Līdz 73. Jūs sakat, nē, nu labi, tad to nedarīsim. Vai es teicu 70, 71. Nē, 70. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 71. par. Pret. Atturas pieņemts. 72. par pret atturas pieņēmts, 73. par pret atturas pieņēmts, 74. par pret atturas pieņēmts. Mums jāpārbauda rezultāts. Balsojam vēlreiz par 74. grozījumu. Nu, praktiski beidzām balsot. Vēl vienam deputātam jānobalso. Nu, beidzam balstot un noraidīts. 75. par pret atturas noraidīts. 76. par pret atturas pieņemts. Labi. Vai varam balstot blokā 77. līdz līdz 91. grozījumam. Ja? 79 līdz 91. Kas par? Pret atturas pieņemti. Varbūt varam tagad balsot um, blokā līdz 102. grozījumam. 92 līdz 102. Kas par? Pret atturas pieņemti. 103. par. Nu, tagad pavienam. 103. par pret atturas pieņēmts. Vai tagad varam blokā balsot par 104. līdz 115. grozījumam? Par pret atturas pieņemti un tad no 116. līdz 127. Kas par? Nē, līdz 125. 116 līdz 125. Kas par? Pret atturas pieņemti. 126 par pret atturas pieņemts. 127 par pret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 pret atturs pieņemts. Vai varam tagad līdz 142. balsot blokā? Nē? Nu labi, tad balsosim tomēr atsevišķi. 132. par pret atturs pieņemts. 133. par pret atturas pieņemts, 134. par pret atturas pieņemts, 135. par pret atturas pieņemts, 136. par pret atturas pieņemts. 137. par pret. Nu, pārbaudīsim uh, rezultātu. 137. grozījums balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. par pret atturas noraidīts.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 143. par pret atturas pieņēmts, 144. par pret atturas pieņēmts, 145. par pret atturas pieņēmts. Tagad vai varam par pārējiem atlikušiem uh, balsot blokā līdz 157. grozījumam? Līdz 154. jūs sakat, labi.

pret atturas pieņemts 153. par. Nu labi, pārbaudīsim rezultātu. Balsēm par 152. grozījumu. Beidzam balsot un pieņēmts ar vienas balss pārsvaru. 153. par pret atturas pieņēmts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 Un tagad balsojam par atzinumu projektu kopumā. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. All voted. Visi nobalsojuši. Tad beidzam balsot un ar milzīgu balsu pairā, vairākumu pieņemts apsveicam Kuņevas kundzi. Okay, Labi, pāriem pie nākamā darba kārtības punkta un nākamā balsojuma, kas ir atzinums par starpinstitucionālā nolīguma labāks likumdošanas pieņemšanas un īstenošanas un transponēšanas ziņā atzinums tātad. So, amendment one in favor. Pirmais grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Labi, pārbaudam, pirmais grozījums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par. Aha, atkrīt. Trešais grozījums par pret atturs noraidīts. Ceturtais grozījums par pret atturs noraidīt. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Ceturtais grozējums - balsojam. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pret apturas pieņemts. Sastais grozījums par pret apturas pie, noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret pret apturs pieņemts, 11. par pret apturs pieņemts, 12. par pret apturs. Pārbaudīsim elektroniski. 12. grozējums sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums ar vienas balss pārsvaru noraidīts. 13. par pret atturs pieņemts. 14. par pret atturs pieņemts. Ir iesniegts mutiskais grozījums 5. pantam par pret atturs pieņemts. 15. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 15. sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Tad beidzam balsot. 15. Eh, noraidīts, redziet, vienāds balss par un pret 16. par aktā atkrīt, atkrīt. 18. par pret atturs pieņemts. It falls. Amend, amend. 17. atkrīt, jo grozījum, mutiskais grozījums tika pieņēmts. Tātad 19. grozījums četrās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemta, otrā daļa par kuru jūs vēlaties pārbaudīt. 18. labi. Vēlreiz 18 bet tas bija, pie, tas bija iebalsots, pieņemts. Vēlties pārbaudīt? Otrā daļa par pret atturas pieņemta, trešā daļa par pret atturas pieņemta, ceturtā daļa par pret atturas pieņemta, divdesmitais par pret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 atturas noraidīts. 27. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Balsojam un tagad beidzam balsot. 7. noraidīts, 28. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par. Jūs vēlties pārbaudīt elektroniski 28. Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vai atvainojos, saka prieksēdētāji, protams, pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par atzinumu un balsojam elektroniski. Lūdzu. Beidzam balsot. Un ar lielu balsu vairākumu pieņēmts. Apsveicam uh, Rosas kundzi un pārējām pie vai Es atvainojos, vēl esmu nedaudz miegaina. Neredzu, kurš ir atzinuma sagatavotājs. Atvainojos. Un tagad pārobežu apmaiņa starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm par tādām, par precēm un pakalpojumiem, uz kuriem attiecas uh, īpašuma, tie, intelektuālā īpašuma tiesības. Okay, we have two different ir divas Marakešas par pirmo. Tā tad. un tā ir COM 201 direktīva, kas attiecas uz eh, informācijas sabiedrības īpašuma tiesībām. Un eh, šeit referente ir Roza, tātad 30. grozījums. Okay, so we start with the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 ceturtais ir, a, ir atsaukts, trīs trešais par pretatturas pieņemts, trīs ceturtais par pretatturas pieņemts, piektais par pretatturas pieņemts, trīsdesmit piektais par pretatturas pieņemts, trīs sastais par pretatturas pieņemts, trīs septītais par pretatturas pieņemts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 atturs noraidīts, 18 par, pret, atturs pieņemts, 19 par, pret, atturs pieņemts, 20 par, pret, atturs noraidīts, 21 par, pret, atturs noraidīts, 22 par un 23 kopā par, pret, atturs pieņemti,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 atturs pieņemts. Un tagad eh, gala balsojums par atzinumu kopumā. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Vienbalsīgi pieņemts. Apsveicam Rozu. Un nākamais ir Margaritas Aukenas ziņojums par informatīvo apmaiņu par starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm. Kā jau iepriekš teicu, nosaukums ir pietiekami garš. Ļoti svarīgs balsojums mūsu komitejai. Sastais grozījums par pret atturs pieņemts, septītais par pret atturs pieņemts, 8. par pret atturs pieņemts, 9. par pret atturs pieņemts, 20. par pret atturs pieņemts, 21. par pret atturs pieņemts, 22. par pret atturs pieņemts, 23. par pret atturs pieņemts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 atturs pieņemts, 5 par pret atturs pieņemts. Un gala balsojums par šo atzinumu sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Vienbalsīgi pieņemts. Apsveicam Margaretu. Nav.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 Kolēģi, ja kāds pēc balsojuma vēlas atstāt šo sanāksmu telpu, dariet to klusiņām un netraucējot pārējo darbu. E, paldies, e, priekšsēdētājs kundze. Paldies, e, ka komisija ir iespēja izteikties un īpaši man izteikties. Īsumā par šo rezolūcijas priekšlikumu Pētī komiteja organizēja 2016. gada oktobrī uzklausīšanu, kas eh, ir šās rezolūcijas eh, pamats. Un komisija vēlētos uzsvērt to, cik svarīga ir iedzīvotāju brīva pārvietošanās Eiropas eh, ietvaros. Un brīva pārvietošanās ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības sasniegumiem. Un vēlētos vērst jūsu komisiju, jūsu uzmanību uz um, komisijas ieteikumiem, uz komisijas apkopoto informāciju par to, kas šajā jomā ir izdarīts pēdējos trīs galo, gados. Un eh, mēs arī paraudzīsimies uz turpmākajiem trīs gadiem. Es eh, tiešām ceru, ka šis eh, pilsonības ziņojums varēs pavisam drīz tikt prezentēts jūsu komitejā. Komisija vēlētos uzsvērt, ka ļoti daudz, kas jau likumdošanā ir iestrādāts, problēma drīzāk ir saistīta ar jau pieņemtās likumdošanas īstenošanu dzīvē. Un šeit vēlētos jūsu uzmanību vērst uz Junkara kunga nesen teikto, kurā arī viņš uztvēra to, ka Eiropas likumu realizēšana dzīvē ir visu kopīgs uzdevums. Nav tikai tā, ka normas, kas ir iestrādāts dažādos līgumos un regulās, ir svarīgas, ir svarīgi, lai dalību valstās arī īstenotu dzīvē. Un e, šādā sakarībā 14. gada direktīva, kurā ir atrunāta dalību valstu attiecīgo iestāžu izveide, kas tieši īstenot šādu likumdošanu, bet e, runājot par e, viņu, par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās brīvu pārvietošanos kā brīvību realitātē, tad tas e, nevienmēr darbojās. Un komisija ir sagatavojusi vadlīnijas, kurā ir uzsvērti pieci būtiskākie pilāri pilsonisko brīvību jomā. Mēs e, tiešām ceram, ka dalību valstu iestādēm un vietējām varas iestādēm arī taps zināms, kādas ir iedzīvotāju brīvas pārvietošanās tiesības. Uh, Un eh, ar šiem ievadvārdiem vēlētos beigt savu sakāmo, bet esmu gatava atbildēt uz deputātu jautājumiem, ja tādi būs. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Paldies komisijai, un jā, mēs visi atceramies pagājušā gada oktobrī mūsu komiteja organizēja uzklausīšanu, un tiešām ir ārkārtīgi būtiski cīnīties vēl pret tiem šķēršļiem, ar kuriem iedzīvotāji joprojām Eiropā sastopās. Tātad Jāra kungs ir, Jareks ir pirmais. Kolēģi tagad var uzdot jautājumus un izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze, ļoti svarīga rezolūcija, bet eh, man ir zināmas problēmas, kurām vēlētos pieskarties. Vispirms jau pats nosiek, nosaukums - pārvietošanās brīvība. Man šķita, ka mēs runāsim par šķēršļiem pārvietošanās brīvībai. Eh, otrs, kas man nepatīk runājam par tādām plaš, plašākām politikām, plašākām politikas jomām, un šķiet, ka mēs šeit pārkāpjam mūsu eh, kompetences un kāpjam citām komitejām uz varžacīm Empul un citām. Mums vajadzētu padomāt, kur beidzas mūsu atbildība, un atcerēsimies tad to. Par pašu rezolūcijas tekstu man joprojām nepatīk trīs aspekti. Vēlētos vērst jūsu uzmanību uz 11., 14. un 21. punktiem. Sākumā par 11. punktu. Tajā runa iet par to, ka e, vajadzētu izmantot visus sociālo labumu iespējas. Uh, bet, piemēram, ko nozīmē tad šie sociālie labumi, vai tā ir valsts veselība, vai tā ir veselības apdrošināšana, vai cita apdrošināšana, vai valsts pensija. Es uzskatu, ka tas ir pret subsidiaritātes eh, likumu, subsidiaritātes principu, un es varbūt vēlētos šeit nedaudz pamainīt tekstu, lai mēs eh, eh, svītrotu un aizvedot to ar labāku koordinēšanu, jo to jau atrunā 883 regula, kurā tieši runa iet par sociālās apdrošināšanas sistēmām. Nākamais punkts, kas man ir problemātisks, ir 14. jo šeit savukārt runa iet par nodokļu harmonizāciju. Jo atkal, uh, tas ir pret eh, subsidiaritātes nosacījumiem, un eh, es vēlētos, lai mēs vēlreiz izskatītu šos aspektus un varbūt aizvietotu harmonizāciju ar koordinēšana. Vienkārši man nepatīk, kā tas ir tekstā teikts. Un visbeidzot, 21. punkts. Mums ir jādara viss, lai taptu aizsargāts kā darba ņēmēja, kā tā darba devēja interesi, un domāju, ka ir ārkārtīgi būtiski šo līdzsvaru arī atrunāt, jo tas jau ir vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt to, lai mūsu darba tirgus adekvāti darbotos un lai visa interesi tajā būtu pārstāvēts. Tad arī vēlētos varbūt pamainīt vārdus accordingly. Paldies! Beatriz. Beatrice. Muchas gracias, Cecilia. Eh... Cecilija, paldies. Pamatvienošanās, protams, ir panākta. Un ir tāpat laikā arī zinām vēl trūkumu tām garantijām, ko, kas tiek dotas no dalību valstu puses. Tāpat laikā es domāju, ka ir svarīgi, lai novēršam šķēršļus. To šķēršļus, ko piemin lūguma rakstu iesniedzēja savos lūguma rakstos, te nu redzam, ka ir vairākas tādas dalībvalstis, kurām acīm redzot neizdodas garantēt pārvietošanās brīvību tā, kā to e, nosaka vienotais tirgus un pamatprincipi. Protams, ārkārtīgi svarīgi, lai ievērojam subsidiaritātes principu un vēršamies pret diskriminējošu praksu un liekiem šķēršļiem. Mums tāpēc ir vajadzīgs atbalsts no ES puses to dalībvalstu gadījumā, kuras nepilda savas saistības. Ja Eiropas Savienības mērķi netiek pilnībā atbalstīti no dalībvalstu puses ar pasākumiem, un ja netiek veiktas vajadzīgās darbības, nu tad eh, tādā gadījumā mēs kā komiteja nedarām savu darbu. Nu, protams, ka ir kaut kāda veida pārklāšanās ar citu komiteju darbību, mm, bet nevienmēr. Es domāju, ka šai gadījumā mēs rezolūcijā skaidri un gaiši runājam par to, ko no mums prasa lūguma rakstiesniedzēji. Es pilnīgi noteikti vēlos atbalstīt rekomendācijas dalību valstīm par to, ka viņiem vajadzētu pēc iespējas maksimizēt kapacitāti, pielāgoties jaunajām informācijas apmaiņas metodēm un izstrādāt daudz pilnīgāk izstrādāt konsultatīvos pakalpojumus pilsoņiem runājot par pārvietošanās brīvību starp dalību valstīm, darba ņēmējiem un tam līdzīgi, tad jāsaka, šī joma piedāvā milzīgas iespējas, un te ir vajadzīgs šādas konsultācijas un informācija, lai pilsoņiem par šiem principiem atgādinātu, nu, piemēram, par pieejamām darba vietām, apmācības vietām dažādās dalību valstīs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi pilsoņiem. Un domāju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs to par prioritāti atzīstam arī šajā rezolūcijā. Noslēgumā domāju, ka varbūt būtu vajadzīgi zinām grozījumi attiecībā uz atsauci, kur runāts par noteikumiem attiecībā uz darba ņēmēju nosūtīšanu. Un tam visam ir jānotiek atbilstīgi sociāla-ekonomiskajām tiesībām Eiropas Savienībā. Paldies, Anģela tālāk. Sveiki! Pirmām kārtām domāju, ka ir ļoti labi, ka gatavojam šo rezolūciju. Tā ir saistīta ar pamattiesībām, kas tiek pārkāptas. Birkne lūguma rakstiesniedzēji ir vērsuši mūsu uzmanību šo faktu. Daudzās dalība valstīs, piemēram, netiek ievērot šis pārvietošanās brīnības princips attiecībās darba ņēmējiem. Ja mēs zinām, ka Bēļģija ir viens spilgts piemērs. Beļģija ir virkne spāņu pilsoņu izraidījusi, tāpēc citu tautību pilsoņus izraidījusi no valsts un domāju, ka ir svarīgi, vai tīpaši mūsu grupai svarīgi rezolūcijā paturēt otro pantu, kur tiek minētas bažas par šāda veida praksi. Mēs turklāt domājam, ka ļoti svarīgi būtu rezolūcijā atzīt to, kādu krīzi izraisījuši visi šie taupības pasākumi, kā rezultātā pastiprināsies sociāla ekonomiskā nevienlīdzība Un tas novedz pie tā, ka tūkstošiem cilvēki, tīpaši Eiropas dienvidu daļā, ir nonākuši sarežģītos apstākļos. Ceturtajā pantā tiek runāts par vienlīdzīgu samaksu, tiek paustas bažas par to, ka dalība valstis nespēja nodrošināt sociālo aizsardzību iedzīvotājiem, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai dalība valsts ievēro pastāvošos tiesību aktus un ņem vērā darba ņēmēja tiesības Mūsuprāt, ir jābūt skaidrai definīcijai attiecībā uz šādiem apstākļiem, tā lai ES pilsoņi un trešo valstu iedzīvotāji un viņu ģimeņi, ģimenes locekļi varētu gūt labumu no šīm sociālajām tiesībām. Svarīgi tāpat ir atsauce arī uz to, ka pastāv šķēršļi brīvai pārvietošanās īstenošanai, īpaši LGBTI kopienai. Ir tādas dalībvalstis, kas, piemēram, neatzīst viņu likumiski noslēgtās laulības, un tā ir diskriminācija, ja, piemēram, runājam par tādām lietām kā piekļuvi valsts pakalpojumiem un sociālo tiesību īstenošanas iespējām dažādās dalībvalstīs. Šī rezolūcija izstrādāta kā kompromisa rezultāts, bet es gribētu vēl aicināt tautas partiju tomēr izturēties atbildīgi un pievērsties šeit lūgumrakstu iesniedzēju paustajām domām, nevis tik daudz eh, iztapt valdībām. Es domāju, ka mēs šo rezolūciju, ja gatavosim to šādi, varēsim eh, virzīt vēl tālāk un ar to panākt vēl daudz vairāk, pievēršoties tām problēmām, ar ko sastopas lūgumrakstu iesniedzēja priekšādātāja dod vārdu Eleonorai. Paldies priekšādātāji! Kā jau kolēģi teica, Šajā rezolūcijā tiek runātas par, runāts par tām problēmām, kas minētas lūgumrakstos. Jo nedrīkstam pieļaut diskrimināciju tad, kad tiek runāts par pilsoņu pamatiesību īstenošanu, īpaši attiecībā uz pilsoņu brīvu pārvietošanos. Ir taču vajadzīga juridiskā aizsardzība un jānodrošina tiesības visiem pilsoņiem. Tomēr pārāk bieži šīs tiesības tiek liektas, um, nu, un dažāda veida, dažādā veidā kompromitētas. Mums ir jāspēj skaidri rēģēt uz šo situāciju. Eiropas pilsoņu izraidīšana un, nu, nav pieļaujama tikai tāpēc, ka viņiem, lūk, nav vienas vai otras darba vietas. Šāda veida rīcība nav notikusi pamatojoties uz juridiskiem apsvērumiem. Drīzāk tā, tas, tas tāds oportunisms no attiecīgo iestāžu puses, un tas pilnīgi noteikti um, atspoguļo kropļojumus esošajos, esošo tiesību aktu īstenošanā. Vienlaicīgi Dalību valstis šeit rīkojas visai arī, nepamatot arī tajā brīdī, kad tiek runāts par veselības aprūpas izmaksu kompensāciju, tīpaši pārobežu gadījumos. Arī šeit tiek piedzīvota diskriminācija, kas rada arvien lielākas bažas. Et īpaši runājam par darba tiesībām un aizsardzību šādos darba apstākļos un sociālo nodrošinājumu, kas nāk tam visam līdz. Tāpēc nepieciešams nodrošināt uzlabojumus, piemēram, profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā, skolu certifikātu atzīšanas jomā, administratīvās sadarbības jomā starp dalību valstīm, un mums jāpārliecinās, ka vēršamies pret diskrimināciju jau pašā tās saknē. Un visbeidzot, brīva pārvietošanās ir stūrakmens Eiropas Savienības būvē kopumā. Mēs, jāsaka, šobrīd esam ļoti sarežģītās krustcelēs šeit Eiropas Savienībā. Mums jāpārliecinās, ka Eiropas pilsoņu pārvietošanās iespējas ir viņu izvēle, ka viņi var to darīt. Uh, vienlaikus nodrošināt to, ka tiek nodrošināts pilsoņu tiesības uz atbilstīgiem ienākumiem, godīgu darba samaksu, un tam vajadzētu attiekties uz visiem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Taupības politikas ir nodarījušas lielu kaitējumu, un eh, to mēs visi varam konstatēt. Paldies tālāk, Ždanoks kundze. Paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlējos uzsvērt to, cik šī rezolūcija ir nozīmīga. Esam iesnieguši arī virkni grozījumu un priekšlikumu. Pirmām kārtām attiecībā uz aptvērumu, respektīvi, ka personām ir jāspēj izbaudīt brīvas pārvietošanās tiesības, vienlaikus saglabājot um, iespēju saņemt sociālo aizsardzību un tiesības strādāt, tā kā tas tiek minēts pirmajā pantā. Mēs domājam, ka šai, šī panta aptvērums tomēr ir jāpaplašina un jātiecina arī ne tikai uz ES valstspiedrīgiem un viņu ģimenes locekļiem, bet arī uz pastāvīgiem ilgtermiņa rezidentiem no, trešo valst, no trešām valstīm, trešo valstu valstspiedrīgajiem. Tā to paredz arī attiecīgās direktīvas, kas eh, runā par ilgtermiņa rezidentiem un ārpus ES pilsoņiem, bet jāsaka, šīs normas nereti netiek ievērotas. Un tāpēc arī ceturtais pants ir ļoti nozīmīgs. Jo tur tiek minēti šie darba ņēmēji no ārpus Eiropas Savienības. Un arī šeit vajadzētu iekļaut atsaucu ar atbilstīgo ES likumu. Protams, devītais pants arī ir mm, svarīgs. un te es gribu atsaukties uz Eirostat ziņojumu par īpašiem pakalpojumiem, respektīvi, ka pastāv iespējas šādus īpašus pakalpojumus sniegt, e, pastāv statistiskie dati, pa, statistikas dati par sociālajām tiesībām, mm, kas tiek ievākt, dati no dalību valstīm, bet varbūt pēc rezolūcijas sagatavošanas būtu vērts nosildīt šo rezolūciju tieši uz Eirostatu un vērst viņu uzmanību uz šo priekšlikumu. Tie, kas ir iesaistīti darba grupā, strādājot pie jautājumiem, kas saistīti ar bērniem, tie ļoti labi zina, kāda pastāv problēma ar šo brīvu pārvietošanos, jo tas, protams, ir saistīts arī ar uh, piespiedu bērnu izņemšanu no ģimenēm. Un uh, a, a, adopciju bez atļauju saņemšanas, un mūsuprāt, šāda veida parādības ir savā starpā saistītas. Ja kāds darbaņēmējs, ēs pilsonis, kas dzīvo kādā citā dalība valstī, sastopas ar šādu problēmu un nevar droši baudīt savas ģimeniskās tiesības, nu tad jāsaka, tas arī lielā mērā ir saistīts tieši ar pārvietošanās brīvību, kas nevar tikt atbalstīgi īstenot, lai arī tiek garantēta ar ES līgumiem, un to svarīgi uzsvērt. Pastāv šī saikne starp ģimenes tiesībām, ģimeniskām tiesībām un brīvu pārvietošanos. Tāpēc mēs uzsveram to, cik svarīgi par to runāt tieši tā, kā tas minēts 15. pantā šajā rezolūcijā. un kas vēl cieši saistīts ar termina ierastā rezidents interpretēšanu, jeb mītas vieta. Tas minēts desmitajā pantā. Mēs uzskatām, ka šis termins ierastā mītnes vieta, jeb rezidence, ir jādefinē. Nu, vislabāk būtu, ja šī definīcija tiktu iekļauta ES tiesību aktos, bet ja tas tomēr tā nav, tad vajadzētu šīs definīcijas vismaz harmonizēt ES tiesību aktos. Kas tad ir šī ierastā mītnes vieta? Ko ar to saprotam? Jā, priekšādātāji. Mēs, protams, šīs diskusijas varētu turpināt ilgi un dikti, bet mums trup, sāk pietrūkt laika. Tad vēl divi runātāji, vispirms Pēters Jārs un pēc tam Marijas kungs došu vārdu jums abiem, un tad runātāju sarakstu slēgšu. Un atgriezīšos pie jautājuma pēc tam, kad būsim jūs abus uzklausījuši. Pēter Jāri, jums pirmajam vārds, lūdzu. Liels paldies. Vispirms tāds uh, pamatu komentārs. Uh, Uh, priekšsēdētāju uh, Fiorenca teica, ka tas ir īpašs instruments, kas ir mūsu lūgumrakstu komitejas uh, rokās, un to nevajadzētu uztvert kā iejaukšanos citu komiteju kompetence. Es domāju, ka mums vajadzētu sadarboties ar citu tām komitejām izmantojot šo instrumentu lietu. Un eh, es pateicos par divām sanāksmēm, kur mēs jau eh, vienojāmies par šo tekstu runājot par sociālajām prasībām, runājot par uh, brīvo pārvietošanos, teiksim, ja vienā valstī ir tiesības uz šādiem sociālajiem maksājumiem, piemēram, pensiju, tad uh, tam būtu jābūt spēkā arī citā valstī. Šeit, protams, vēl ir jānoregulē uh, jautājums par nodokļiem. Uh, un es eh, domāju, ka svarīgi ir arī ņemt vērā polijas eh, strādājošo tiesības un kvalifikāciju atzīšanu. Un uh, es domāju, ka mēs varētu arī tad uh, atbalstīt uh, šo rezolūciju. Uh, Uh, un noslēgumā gribu atkārtot vakardienas lūgumu. Es pateicos sekretariātam, bet es domāju, ka turpmāk uh, runājot par šādām īsām uh, rezolūcijām, tad vajadzētu priekšsēdētājai aktīvāk iesaistīties šajā procesā, bet, nu, sekretariātam tomēr ir labi izdevies tik galā ar šo grūto uzdevumu. Paldies! Lielas paldies, Pēter! Tālāk Marijas kungs lūdzu. Paldies! Mēs domājam, ka šī rezolūcija ir īpaši nozīmīga, jo tur tiek runāts par brīvu pārvietošanās Eiropas Savienības ietvaros. Nu, un, protams, ka tas līdz ar to eh, īpaši attiecas uz darba ņēmējiem. Te runājam par tādiem principiem, kas ir ļoti svarīgi, kas gal, galā ir pats pamats visam tam, uz kā šī Eiropas Savienība un ekonomikas savienība tiek veidot. Bet jāsaka, šie principi tomēr pilnībā vēl netiek piemēroti, cik tas zināms šobrīd. Un jo ekonomikas krīzes rezultātā sastopamies ar virkni tādiem gadījumiem, ka tūkstošiem cilvēku Eiropā uh, nu, piemēram, pārvietojies darba meklējumos uz ziemeļiem no Grieķijas un tam līdzīgi, priekš memoranda, pēc memoranda pieņemšanas ļoti daudz, piemēram, jaunu zinātnieku no Grieķijas, medicīnas darbinieku vēlas strādāt ziemeļu valstīs uz turien migrē, jo tas neatiec tikai uz Grieķiju, tas attiec arī uz Portugālu un citām Eiropas dienvidu valstīm. Un jāsaka, zināmā mērā tādējādi tiek pārbaudīts šis princips, jo ties, jautājums par viņu tiesībām šais valstīs, uz kuri viņi dodas, un tas attiec uz samaksu, sociālo nodrošinājumu, nodokļiem un tam līdzīgi, ir jāievēro. Tieši tāpat, kā tas notiek citās uh, dalību valstīs. Un jūs taču ļoti labi zināt, ka pastāv ārkārtīgi daudz lūgumu rakstu tieši attiecībā uz šāda veida tiesību diskriminēšanu dažādās dalību valstīs. Tāpat arī nu, šeit uz spēles tiek likti vairāk jautājumu, mums jāizturas ir ļoti nopietni, jo tā, protams, ir ļoti plaša un nopietna problēma. Gribētu vērst jūs uzmanību vēl uz pirmo pantu, kas man šķiet nedaudz problemātisks, varbūt es kļūdos. Nolasīšu to angliski visas dalībvalstis, pie, visam dalībvalstīm jānovērš prakses un attiecīgās barjeras, kas ir viņa noteikumos attiecībā uz ēst pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Turpina vēlreiz angliski. Tie, kas nav, tie, kas nav pilsoņi tātad no trešām valstīm. Tātad tie ir noteikumi, kas attiecas uz tiem darbaņēmējiem, kas nenāk no citām dalībvalstīm. Manuprāt, tā ir kļūda, jo nav jau tādi ES pilsoņi, kas nebūtu ES valsts piedarīgie, kas nebūtu ar ES eh, pilsonību. Nu, tad iznāk, ka Un šeit tāda koncepcija nesadarība. Kas tad ir tie ES pilsoņi, kas vienlaikus nenāk no ES dalību valstīm? Es nezinu, vai tas kaut kas tāds, kaut kas tāds pastāv. Mēs te nākam lē ar kodām jaunām definīcijām par to, ko nozīmē pilsonība. Un tad ir kaut kādi tādi savukārt pilsoņi, kas ir no dalību valstīm un citi, kas nav. Manuprāt, tā ir tāda kļūdiņa. Un angļu valodā teikts, lūk, viņiem jāspēj baudīt tiesības, un tam līdzīgi. Tātad es domāju, šeit ir vēl viens tāds, vēl viena kļūmīta. Un tad iznāk, ka pilsonību var iegūt arī nesot neviens, ne, nu, ēs pilsonību iespējams iegūt, ja pat ja nesat neviens no ēs pilsoņiem. Manuprāt, tas nav atbilstīgi. Es esmu faktiski dzīvojuši šīs pasaules ļoti ilgi un ļoti labi, it kā domājos pazīstam to, ko nozīmē pilsonības jautājums, bet šeit ir kaut kāds neskanīgs priekšādātāji. Paldies, vai nu man jums ir jāatgādina, bet tomēr to darīšu, ka šī īsā rezolūcija ir jāgatavo tā, lai tā pievērstos konkrētām problēmām, uh, ko, ar ko sastapušies lūgumrakstu iesniedzēji, un lielākoties rezolūcijā jāaicina uz labāko es esošo tiesību aktu īstenošanu, tieši tā kā komisija to arī norādīja. Un tāpēc, manuprāt, mums vajadzētu aprobežoties šeit ar zināmām lietām. Mums, protams, ir joprojām laika pie rezolūcijas strādāt. Termiņš ir 27. februārs, pusdienas laiks. Un grozījumi tekstam iesniegt netiks, bet mēs varam tomēr tāpat laikā iesniegt pieteikumus par balsojumiem pa daļām un atsevišķiem balsojumiem, bet tā mums ir laika pie šī dokumenta pastrādāt. Un eh, pilnīgi noteikti ņemsim attiecīgi vērā arī jūsu izteikums. Labi, tagad to tālāk virzīsimies uz priekšu, jo mēs esam jau aizkavējušies un cilvēki gaida un gaida. Nākamais darba kārtības jautājums mūsu darba kārtībā ir vairāki lūgumraksti. raksti kas ir 1281, ir pirmā, pirmais lūgumrakstā 480 un tad vēl viens. Un tātad pirmām kārtām pie mums ir Konstantīnos Lorantas. Un gribu jums, kā lūgumrakstiestē iesniedzējam, um, teikt sveiki, jūs esat vis, visgrieķijas farmaceitu asociācijas pārstāvs lūdzu. 5 minūtes. Liels paldies! Godātā priekšsādātāja! Dāmas un kungi, esmu Visgrieķijas farmaceitu asociācijas prezidents, un mēs pārstāvam 11 tūkstošu farm farmācijas organizāciju. Un gribu atsaukties uz vairākiem konkrētiem e, tiesību aktiem, par kuriem tie e, kopienu tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka tie tiek pārkāpti attiecīgajos Grieķijas likumos. Un šis jautājums jāskat ļoti uzmanīgi. Tie ir jautājumi, kas saistīti ar dalībvalstu kompetenci, noteikti sociālās aizsardzības līmeni un tiesību aktu piemēršanu. Tātad nevienai dalību valstī Eiropas Savienībā nevar uzspiest tādus noteikumus, kas attiec uz veselības aizsardzību. Un varu jums teikt, ka pārstāv tātad šeit 11 tūkstošu aptieku Grieķijā. Tā ir valsts, kas ir pietiekami neliela. Un varētu domāt, ka 11 tūkstošu aptieku tas ir milzīgs uh, Uh, skaitlis. Bet, uh, dāmas un kungi, nu iedomājieties, kāda ir Grieķijas kārta, cik plaša ir tās teritorija. Jūs taču zinat, ka tur ir arī ārkārtīgi daudz salu, kalnu reģionu, piekrastes reģionu. Un tieši tāpēc ir vajadzīgs tik ārkārtīgi liels aptieku skaits, lai Grieķijas iedzīvotājiem būtu aptieka tuvumā, lai kur viņi arī nedzīvot. Un tāpēc ir vajadzīga lūk šāda um, aptieku izviet, šāds aptiek izvietojums. Un, protams, ka visā Eiropā pilsoņiem eh, ir vajadzīga šāda pieejamība, tuvumā esoša aptieka. Nu, lūk. Un šis ļoti lielais aptieku skaits nozīmē to, es atvainojos, Grieķijas likums tāpat laikā paredz, ka jebkura veida privāta persona var atvērt aptieku. Nu, tad jau tālāk runājam par konkurenci. Un par kādu konkurenci tad runājam šobrīd? Atsevišķu zāļu cena, bezrecepšu zāļu cena ir, nu, noteik, tiek noteikta brīvi un faktiski par, par 20 vai līdz 50 procentiem ir pieaugusi. Aptieku ir daudz un ir pietiekami, un tad, nu, ir jādomā, vai tad ir palielinājies arī darba vietu skaits. Bet nē, gluži otrā darba, vietu, darba vietas tiek ap, apdraudētas. Tiek, eh, lūk, dibinātas papildus aptiekas, jaunās uh, lielajās pilsētās, tā rezultātā nu, tas notiek uz mazo aptieku rēķina kaut kur provincēs un perifērijās, nu, un šīs investīcijas tur netiek eh, īstenots, jo, lūk, šo aptieku apgrozījums nav pietiekami liels, un taisn otrādi, lūk, savukārt lielapilsētās tas ir izdevīgāk, un eh, līdz ar to šis sadalījums attiecīgi vairs nav vienlīdzīgs. Līdz ar to tie, kas strādā mazajās aptiekās perifērijā, viņu darba vietas ir apdraudētas. Un pilsoņi, nu, tā kā tur nav pietiekami liels apgrozījums, tad šie cilvēki var tikt arī atlaisti. Savukārt lielā zāļu ražotāji ir ļoti priecīgi, jo, protams, ka viņu zāles pārdod arī, eh, lūk, lielveikalos izvietotās aptiekas un, un tam līdzīgi. Jo, protams, ka Jo, protams, ka tieši šādos, šādā veidā viņi pelna. Es runāju ar jums patiešām no sirds. Bet, nu, paskatieties kaut vai situāciju, kas ir citur, jebkura aptieka, kas atrodas kaut kur Grieķijā, tāpat laikā ir gatava vienlaicīgi dot arī konsultācijas, ārstu konsultācijas savas darbības ietvaros. Tas ir ļoti nozīmīgi. 11 tūkstoši šādu um, iepir, iepir aptieku. Nu, tas nozīmē, ka nu, monopolu šobrīd nepastāv. Bet, ja šis skaits samazināsies, tad var veidoties monopoli. Un tad nebūs tik daudz aptieku kā šobrīd. Un tas viss notiks tikai tāpēc, ka, lūk, šīs mazās aptiekas nepelna tik daudz, kā kādam gribētos, un tās vairs netiks uzturētas. Tāpēc esam vērstušies pie ES iestādēm ar jautājumu lai, un lūgumu, lai tās aicina ES eh, lai tās aicina Grieķijas pašvaldības tomēr vērsties pret šādu aptieku pakalpojumu sniegšanas liberalizāciju. Komisāra eh, Bankovska uh, nu, pē, savā atbildē teica, ka lūk, tieši grieķi ir tie, kuriem ir teikšana šai jomā, kas ir mm, lēmuši par šīs jomas privatizēšanu un ka es iestādēm šeit nesot kompetenci, bet mūsu pašreizējā Eiropā, un to saku ar pilnu pārliecību, bet mūsdienu Eiropā, nu vienalga vai tā ir Vācija, Francija, Itālija, Dānija, Spānija, Luksemburga, vienalga kur, Slovēnija Visās šajās valstīs ir, jā, taču ir tāda situācija, ka aptiekas darbojas neatkarīgi no kaut kāda šāda veida spiediena. Es patiešām gribētu jūs lūgt uzsākt uh, dialogu šai jomā. Gribēju vēl šeit mazliet runāt par citiem aspektiem, bet acīm redzot, to nevarēšu. Vienkārši domāju, ka šis jaunais likums pilnīgi noteikti ir izdara spiedienu uz aptieku sektoru, tātad šis, not, šie noteikumi par aptieku privatizēšanu un e, mūsuprāt, tas ir nepareizi. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Eiropas parlamentam ir tiesības šādu veidu praksi kritizēt un izteikt savu viedokli Grieķijas valdībai, lai viņi šo likumu atsauc. Paldies, tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim Pitko kungam, lūdzu. Uh, thank you. Liels paldies par uh, iespēju komentēt uh, šo, šo, šos lūgumu rakstus. Jā, esam saņēmuši patiešām vairākus lūgumu rakstus par Grieķijā spēkā esošiem noteikumiem par uh, aptieku īpašumu tiesībām Grieķijā. Um, es domāju, ka problēma šeit ir saistīta ar uh, šo nolēmumu interpretāciju vai lēmumu interpretāciju. Tātad vien, vienā gadījumā tas ir lietā uh, komisija pret Itāliju un otrs nolēmums ir apotekarna zala. C172 šķērsvītra 07. Abi šie nolēmumi ir pieņemti vienā dienā 2009. gada 19. maijā, un tie veido uh, tiesas juriga, jurid, judikatūru šajās, uh, šajā jomā. Un Grieķijā pieņemtais likums, kurš paver iespējas uh, nefarmaceitiem būt par aptiekas īpašniekiem, ir pretrunā šiem tiesas nolēmumiem. Tā nav mūsu interpretācija. Uh, Tur ir e, šajā e, nolēmumā ir teikts, ja dalību valstis vēlas regulēt aptieku darbību un noteikt, ka aptiekas drīkst piederēt tikai farmacētiem, tad, ja dalību valstis ie, ievieš noteikumu aptiekas aptiekāriem, tas ir iespējams. Tas ir viss, kas ir pateikts šajā nolē, nolēmumā. Uh, bet ja dalību valstis nevēlas regulēt šo nozari vai vēlas to e, liberalizēt, tad arī to var darīt. Tas ir iespējams. Tā mēs interpretējam šo nolēmumu. Neko vairāk e, citu nevaru pateikt. Grieķijas valdība pieņēma likumu, manuprāt, tas bija politisks lēmums, mm, mm, cenšoties liberalizēt ekonomiku tas tāpat tika paredzēt zināmi nosacījumi. Tas nenozīmē, ka jebkuram tagad Grieķijā var piederēt aptieka. Šeit ir tomēr spēkā zināmi noteikumi. Es nevaru komentēt šo lēmumu, tas nav mans uzdevums. Mēs tikai uh, konstatējam faktu, ka Grieķijā lēmums netika pieņemts uh, tādēļ, ka bija šis uh, tiesas nolēmums, bet gan tas bija politisks lēmums, droši vien bija sarunas ar trojku, es tā varu iedomāties vismaz. Šis likums ir pieņemts, uh, lai īstenotu uh, uh, trojkas memorandu. Nu tā es to varētu komentēt. Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies par jūsu uzstāšanos. Uh, un pēkšņi visa mūsu komiteja runā tikai grieķu valodā. Lūdzu, nākamā runātāja. Pateicos Grieķu farmaceitu um, asociācijas priekšsēdētājiem, kurš ir um, norāda uz to, cik traģiskā situācijā atrodas mūsu valsts Un es gribētu vēl uh, pieminēt vienu lietu. Farmacētiem, aptiekāriem ir ļoti svarīga loma Grieķijā. Viņi ir pirmie, kas uh, sniedz primāros veselības aprūpas pakalpojumus. Un uh, līguma 16. un 168. pāntā ir teikts, ka visiem pasākumiem, kas tiek veikti Eiropas Savienībā, ir jāgarantē augsts veselības aprūpes līmenis un ir jābūt vērstiem uz veselības aizsardzību, slimību profilaksi un veselības uh, fiziskās un psihiskās nodrošināšanu. Uh, un Eiropas uh, Savienība nedrīkst pārkāpt dalību valstu prerogatīvas veselības aprūpas jomā, bet Eiropas komisija priekšsēdētājs kundze ietilps šajā trojkā, ar ko Grieķijas valdība ir parakstījusi memorandu. 2014. gadā, un mans komentārs ir vienkārši, un es vēršos pie komisijas pārstāvja. Lai Eh, ja komisija pārkāpj eh, šos eh, pantus un iejaucas dalību valstu lietās šai jomā, ir būtībā uh, tagad uh, uh vairs um, netiek nodrošināti šie, šā, šādu prasību īstenošanu, būtu jāveic pētījums par to, kāda ir situācija aptiekās Grieķijā un to ieguldījumu uh, Uh, veselības aprūpē, tātad šie pētījumi nav veikti, var secināt, ka šeit ir kādas citas intereses, kas aizvis tās liepis, kas ir noveduši pie šādu lēmumu pieņemšanas, un situācija Grieķijā ir ļoti nopietna un smaga. Un komisija būtībā nav uh, centusies uh, nodrošināt veselības aprūpas kvalitāti Grieķijā Un jāsaka, ka uz mums gulstas politiska atbildība šeit mūsu komitejā un Eiropas parlamentā, jo ja mēs parlamenta deputāti nedarīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai saglabātu visaugstāko vērtību, kas ir cilvēka veselība, nu tad. Uh, uh Kam vispār ir jēgas? Es gribētu uh, nosūtīt, lai mēs nosūtām vēstuli komisijai, jautājot, vai ir veikti kādi pētījumi, kādi ieteiksmes novērtējumi par šo jautājumu. Es uh, šeit nerunāju vienkārši tā no tukša gaita, es raugos uz mūsu sagatavoto dokumentu, Evī kundzes atzinumu, kurā ir norādīts, ka ir jāīsteno tas, kas ir ierakstīts līgumos, līgumu normas un šis uh, memorāns un tajā iekļautās prasības ir pretrunā ar Eiropas Savienības līgumiem un apdraud cilvēku veselību. Tagad vārds Huntis kungam. Paldies priekšsēdētāji, priekšsēdētāji skundze, godātie kolēģi lūgumu raksts, ko iesniegusi Grieķu aptiekaru asociācija, ir ļoti būtisks. Pirmkārt, eh, ir eh, pārkāpti veselības aizsardzības principi. Ir ļoti būtiski, lai visi farmāti farmaceiti aptiekāri visās dalību valstīs, eh, Grieķijā, Luksemburgā un citās valstīs eh, saskaras ar ierobežojumiem eh, profesijas eh, darbībā. Bet šis, šī lieta Grieķijā ir tiešām uh, nopietna, ļoti nopietna, jo šeit bu, birokrāti ir pieņēmuši lēmumu, ignorējot Eiropas Savienības tiesas nolēmumu, un tas viss tiek darīts tikai uh, ietekmīgo aprindu interesēs, aizmirstot neaizsargātos sabiedrības slāņus, un mēs tagad nonākam pie Uh, tādas situācijas, kā to aprakstīja farmaceitu asociācijas priekšsēdētājs. Komisijas pārstāvis saka, mēs neko nelēmām, tā bija Eiropas Savienības tiesa. Tas bija šis nolēmums. Būtībā tas ir līgumu pārkāpums, jo komisija ietilps šajā trojkā. Un tagad kādēļ šādas birokrātiskas aizbildināšanās? Pirms pā, kādiem gadiem attiecībā uz Itāliju un Vāciju šis jautājums arī tika pacelts un uh, sa, Eiropas Savienības tiesa nolēma citādāk. Tā mm, attiecībā arī uz aptieku īpašumu tiesībām un tas ļauj farmaceitiem, aptiekariem darboties arī kā konsultantiem, padomdevējiem, uh, iedzīvotājiem. Par spīti uh, Eiropas Savienības tiesas nolēmumiem tagad komisija pa sētas durvīm uzspiež šādus lēmumus. Par spīti tam, ko ir lēmusi tiesa. Un komisija vēršas tagad pie Grieķijas valdības, un e, jautājums būtībā ir šāds. Protams, tagad e, viņi slēpjās aiz ESAU un šantažē Grieķijas valdību, ka vai nu šī nozara ir jāliberalizē, vai netiks sniegt, vai arī netiks sniegts Eiropas Savienības finansiālais atbalsts Un uh, tieši Grieķijas parlamentā arī par šo jautājumu notika diskusijas. Un man ir jautājums, vai tika uzdots Grieķijas valdībā jautājums par to, vai šis lēmums tika pieņemts pēc brīvas grības, vai arī šantāžas rezultātā tas ir tāds bijis. Uh, tiek tiek ignorēti uh, šie jautājumi par sabiedrības veselības aizsardzību, par publiskiem pakalpojumiem, un to visu dara komisija. Vai nu mēs tagad izliksimies, ka nesaprotam, kāda ir situācija, un slēpsimies aiz dažādiem aizbildinājumiem, Un, teiksim, kā, kā to norādīja komisijas pārstāvis, ka tas ir politisks Grieķijas valdības lēmums, vai arī parlamentam ir jārunā par to, cik nopietna šī situācija ir, ka tiek pārkāpta Eiropas Savienības tiesas nolēmumi. Un mēs, vā, ja mēs vēlamies, lai pilsoņi nepagrieztu muguru Eiropas Savienībā, lai neatkārtotos kaut kas Brexitam līdzīgs, tad mums ir jārīkojas. Uh, Uh, Eiropas komisijai un uh, Grieķijas valdībai ir iespējams atcelt šo lēmumu un uh, pēc tam ļau, jāļauj Grieķijas valdībai pieņemt brīvi lēmumi. Paldies. Komisija ir institūcija institūcija, ar ko mēs sadarbojamies, ar labākiem nolūkiem mēs paļaujamies uz komisiju, un komisija ir līgumu sargātāja. Un es nevēlētos šajā zālē dzird apvainojumus šai institūcijai. Tagad vārds Marijas kungam, un es aicinu visus kolēģus izteikties pēc iespējas īsi, jo mums uh, ir atlicis maz laika. Lūdzu, vārds jums, un pēc tam man vēl ir pieteikušies divi runātāji, un pēc tam es noslēgšu uh, runātāju sārakstu. Priekšstādātājs kundze, šī lieta, ko analizē eh, farmaceitu asociācijas priekšsēdētājs norāda uz to, ka pastāv komisijā interešu konflikts Jūs norādījāt priekšsēdētāji, ka komisija ir institūcija, kura raugās uz to, lai tiktu ievērots Eiropas Savienības tiesību normas, bet tāpat laikā komisija ir arī šajā trojkā, un tā nepārstāv Eiropas Savienību, jo saskaņā ar pirmo memorandu, kad tika apstiprināta pirmā korekcijas programma, Grieķijai, tātad komisija šeit darbojas kā kreditore. Mēs varam tikai palasīt, ko rakstīja prese to laiku. Šis memorands uh, par uh, tika pieņemts un komisija tika ievilkta visā šajā procesā. Tā Tas arī citreiz ir bijis komisijas darbā. Tagad komisija mums šeit saka, ka ir Eiropas Savienības tiesas nolēmums, kurā ir e, rakstīts, ka valstis pašas var pieņemt šādus lēmumus. Es gribētu jautāt, ja šis līgums, šis līgums tiks atcelts, tad Trojka atzīs, ka tas ir dalību valstu kompetencija pieņem šādus lēmumus, vai arī tiks uzskatīts, ka ir pārkāpt abu pušu vienošanās. Būtībā rezultāts ir tāds, ka tiek apdraudēta pilsoņu veselība, tiek apdraudēta nozares pastāvēšana, nabadzīgie kļūst arvien nabadzīgāki, veidojas monopoli. Un no Eiropas Savienības tiesību viedokļa mums nākas konstatēt, ka šāda situācija ir pretrunā ar Eiropas Savienības līgumos ierakstīto par brīvu konkurenci un par to, ka ir nepieļaujami veidot dominējošo pozīciju tirgū, jo šeit ir runa par 10-12 lieliem koncerniem. Un mums nevajag tagad kā poncijam pilātām mazgāt rokas nevainībā. Jā, mēs piekrītām tam, ko jūs teicāt priekšsēdētājs kundze, bet mēs kritizējam apņēmīgi komisiju, uh, bet par to, ka tā darbojas trojkā un uh, pārkāpa Grieķijas pilsoņu tiesības. Šeit ir kliedzoša Eiropas Savienības pilsoņu tiesību pārkāpums, ko nosoda arī Eiropas parlaments savās rezolūcijās. Un šajā gadījumā ļoti skaidri ir redzams, kā trojka patiesībā darbojas. Tāpat uh, mūsu rīcībā ir Eiropas Savienības tiesas uh, lēm, nolēmums par Kipras uh, situāciju. Šajā nolēmumā ir teikts, ka trojka ir jārespektē cilvēktiesības, līgumu normas, un es kā profesors pasniedzējs kas uh, pasniedz augstskolā konstitucionālās tiesības un tā skaitā arī uh, Uh, Eiropas Savienības tiesības, es gribu norādīt, ka ir pamats pieprasīt kompensāciju par nodarīto kaitējumu. Kā jūs zināt, esmu šīs komitejas loceklis, man ir tiesības izteikties. Es uzskatu, ka lūguma raksti jāpatur atvērti un jā, lūdza, lai Grieķijas valdība mūs informē, vai tā vēlas turpināt šo politiku, vai to pārskatīt. Un attiecībā uz šo lūgumu rakstu es gribu teikt, ka Ekon komitejā ir izveidota darba grupa, kura izvērtē trojkas darbību Grieķijā. Un šai darba grupā ir ļoti uh, konkrētas uh, pilnvaras, mēs aicinām šo lūgumu rakstu nosūtīt minētai darba grupai, lai tā varētu arī ar trojku aprunāt šo, apspriest šo jautājumu. Tas ir EKR priekšlikums. Tagad vārds Darjanopolas kungam. Priekšstādātājs kundze. Grieķijas farmaceitu biedrības priekšlikums priekšsēdētāja uh, stāstītājs balstās uz dokumentiem, konkrētiem faktiem. Es šeit nerunāšu par juridiskiem jautājumiem, bet tomēr mums ir jāatzīst, ka Eiropas komisija uh, pilnīgi acīm redzamā veidā pārkāpja Eiropas uh, pilsoņu tiesības, uh, proti tiesības uz veselību, un ka tas notiek Grieķijā. Šī situācija ir traģiska, runājot par uh, medikamentiem. Un to jau saka nevis kāda politiska pārtība, bet tā ir oficiālā valdības statistika. Uh, desmitiem tūkstošu uh, iedzīvotāju ja Grieķijā nav naudas, uh, lai nopirktu nepieciešamos medikamentus, un cilvēki mirst tādēļ, ka viņi nevar iegādāties zāles. Un tagad šis lēmums situācija vēl tikai pasliktina. Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Visa šī aptieku lieta sāku, sākās būtībā jau diezgan sen. Proti, kad tika Grieķijā liberalizētas atsevišķas profesijas saskaņā ar SAO e, uh, e, ieteikumiem. Teiksim, ir kāds ļoti ietekmīgs uzņēmējs, ļoti bagāts ietekmīgs uh, e, uzņēmējs, viņam nav nekādas uh, farmāceitiskās izglītības, bet viņš tagad var uh, atvērt uh, aptieku un būtībā izveidot monopolu. Un, ja šajā nozarē ir izveidojies monopols, kā norādīja asociācijas priekšstādātājs, tad vienkārši eksponenciāli pieaugs uh, zāļu cenas un pasliktināsies šo zāļu kvalitāte. Kurš vispār tagad pieņems lēmumus, var pieņemt lēmumus par simtiem tūkstošu cilvēku veselību un dzīvību no daži bagāti uzņēmēji. Šis lēmums ietekmēs miljoniem cilvēku dzīvību un veselību. Eiropas komisija minēja savus juridiskos argumentus, un mēs konstatējām, ka Eiropas komisija uzskata, ka eh, zāles medikamenti ir prece. Es, protams, šeit nerunāšu par šantāžu, par šantāžas upuriem, šantāžas eh, īstenotājiem, šantāžistiem, bet gan par to, ka eh, cieši šobrīd šajā situācijā tieši Grieķijas pilsoņi. Es uzskatu, ka lūgumraksts jāpatur atvērts un mums būtu jāaicina. Grieķijas valdība, domājot, lai tā atceļ šo lēmumu, uh, lai rūpētos par uh, pilsoņu veselību. Kuņevs kundze. Grieķijas farmaceitu asociācijas priekšsēdētājs aprakstīja, kāda situācija šobrīd pastāv Grieķijā un kā še, kādas negatīvas sekas var būt šādam lēmumam. Situācija ir ļoti nopietna, jo runa ir par sabiedrības veselību. Šī lieta būtībā sākās pirms pieciem gadiem, eh, kad eh, ekonomiskās uh, sadarbības un attīstības organizācija nāca klajā ar saviem ieteikumiem. Atbildīgām ministrijām Grieķijā tika prasīts pildīt šīs, šos ieteikumus. Un mums tagad būtu jālūdz atbilde uh, no atbilstošās ministrijas, no veselības ministrijas par to, kāda ir ietekme, kādi, kādas sekas ir radušās pēc šā likuma pieņemšanas, kas ir noticis ar aptieku uh, apgrozījumu, kāda ir bijusi ietekme uz pilsoņu veselību. Un tādēļ es aicinu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērtu, lai varētu uzklausīt visas iesaistītās puses un pēc tam varētu pieņemt lēmumu. Priekšstādātāji, paldies visiem, un tagad došu vārdu atkal uh, lūgumu raksta autoram. Jūs rīcībā viena minūte. Es vēlētos pateikties jums priekšsēdētājs kundze un pateikties arī jūsu kolēģiem, Eiropas uh, parlamenta deputātiem par to, ka pievērsāt uzmanību šim ļoti nopietniem jautājumam. Mana piešķirtajā minūtē gribu teikt, ka aptiekas un aptiekāri Grieķijā šobrīd spēlē ļoti būtisku lomu Grieķijas pilsoņu veselības aprūpas nodrošināšanā, bet diemžēl mēs saskarāmies ar ļoti ietekmīgu personu sautīgām interesēm, kas ir veikuši tagad ieguldījumu šajā nozarē, lai slēgtu parastās aptiekas, atvērtu lielveikalus un lai uh, būtībā padarītu Grieķijas pilsoņu veselību par preci. Un šī situācija neko labu neliecina par mūsu nākotnes izredzēm. Paldies, saka priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jāsaka, runājot par mūsu laika ierobežojumiem. Mēs atpaliekam no grafika jau pusstundu. Es domāju, ka visi esam vienprātīgi, ka jāpatur šis logumraksts uh, atvērts, ka jānosūta vēstuli Grieķijas valdībai, tīpaši veselības ministrijai, norādot uz to, kāda ir lūguma raksta būtība, kas uh, šeit ir apgalvot šajā lūguma rakstā, un uh, jālūdz, lai mums nosūta rakstisku atbildi. Mārijās kungs. Priekšsēdētājs kundze atbalstu jūsu ierosinājumu, bet man vēl ir divas lietas piebilstams. Pirmkārt, eh, pēc eh, Grieķijas farmaceitu eh, asociācijas priekšsēdētāja uzstāšanās Un, kā to norāda komisija, tātad šis uh, likums ir spēkā jau vairāk nekā divus gadus. Mums ir jānoskaidro, vai tiek ierobežota konkurences uh, iespējas Grieķijā, vai ir izveidojusies monopola situācija, vai ir kādi um, likuma pārkāpumi šajā jomā. Mēs gribētu zināt, kā komisija vērtē konkurences situāciju Grieķijā. Otrakārt, es izteicu priekšlikumu jau mūsu parlamentā ir izveidota darba grupa ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kurā strādā pie tā, kā uh, tiek, tā, tā, tā izvērtē, kā tiek īstenot šis memorands Grieķijā. Uh, un tas ir ļoti būtiski, jo viņi bieži tieks ar trojkas pārstāvjiem. Paldies! Direktīvas uh, bieži vien tiek īstenots, bet netiek pārkāptas, jo veselības aprūpe neietilp šajā aptvērumā, bet Marijās kungs pārtrauc uh, priekšsēdētāju. Jums ir jāņem vērā priekšsēdētāji, ka šeit runa ir par konkurenci. Kon priekšsēdētāji turpina. Es gribu norādīt, ka uh, šīs direktīvas netiek pārkāptas, jo eh, to aptvērumā neietilpst veselības eh, aprūpe. Līdz ar to tas nav pārkāpts, bet mēs varam citiem elementiem pievērsties šai lūgumu rakstā. Es pilnīgi piekrītu, ka ir jānosūta šis lūgumu raksts arī ekon komitejai, lai tā izvērtē to pēc būtības. Uh, Es ceru, ka kolēģi piekritīs. Šos divus uh, pasākums mēs varam veikt, nepārkāpjot šīs pilnvaras, kas ir mums rīcībā. Huntis kungs. Uh, runājot par uh, šo pēdējo komentāru, pēc manas uzstāšanās jūs teicāt, ka Eiropas, Savien Eiropas komisija ir līgumu sargātāja un ka tā ir jāciena. Es runāju, ka tas nav secinājums, pie kā es nonācu šodien vai viens pats, bet komisija pārkāpi pamat tiesību hartu. Un To ir atzinusi Eiropas Savienības tiesa, un tas jā, šis secinājums jānosūta komisijai priekšsēdētāji tagad par to, kā mēs darbosimies. Es negribu to visu sajaukt šeit ar trojku, mēs šeit izskatām lūgumu rakstus pēc būtības. Uh, Un es domāju, ka eh, mēs varētu rīkoties tā, nosūtīsim eh, šo dokumentu ekonkomitē, kā tas ir ierosināts, tāpat var, eh, nosūtīsim vārstu Grieķijas valdībai, tīpaši veselības ministram. Es pati pārakstīšu šo vēstuli un norādīsim, ka gaidām rakstveidā atbildi. Es domāju, ka tā mēs varētu rīkoties un šobrīd pārtrauksim diskusijas un darīsim, ko mēs esam nolēmuši. Es vairs neatgriezīšos pie diskusijas. Mārijas kungs mums jāturpina darbs. Vai varam tā rīkoties? Šķiet, ka pat lūguma raksta autors ir apmierināts ar šādu risinājumu. Desmit, minu, desmit sekundes priekšsēdētājs man nepieciešams. So. Š šī, šo likumu īstenošana Grieķijā jau uh, turpinās 3-4 gadus. Un ja mēs prasām tagad no komisijas no, nu, pateikt, vai uh, šo likumu īstenošana pār. Uh, vai tā ir pretrunā ar konkurences noteikumiem vai nav. To taču mēs varam prasīt no komisijas. Šeit jūs runājat par direktīvu, par uh, par veselības aprūpu, par uh, tiesas nolēmumu, bet ja tas viss atbilst patiesībai, kas šeit ir apgalvots, tad tas ir pretrunā ar konkurences noteikumiem priekšsēdētāji. Es tikai gribētu noslēgt šā punkta izskatīšanu, šķiet, ka uh, lūguma rakstā uh, iesniedzējs ir piekrīt mūsu šādām rīcības veidām. Es domāju, ka mums nevajadzētu turpināt šīs diskusijas, jo lūguma raksta autors no tā neko neiegūs. Labi, paldies. Tad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tā ir lūguma raksts 480 par um, um, bērnu ar šķelto lūpu un vilku rīkli ārstēšanu. Un a, tagad es vēl vēlos mūsu viesim novēlēt uh, laimīgu māju ceļu uz Grieķiju. Go ahead. E, tak, nazywam się Maria Hortis-Dziurzbicka i jestem laryngologiem i foniatrą pracującym 20 lat w publicznej... Es uh, jau 20 gadus strādāju par Loru un esmu speciāliste šajos uh, jautājumos. Diemžēl Polijā esmu konstatējusi negatīvu attīstību šajos jautājumos, un tādēļ ir nosūtīts lūguma raksts. Un uh, neatkarīgi no tā, vai abas šīs uh, um, iedzimtās patoloģijas ir abas kopā vai atsevišķi, tad vai ir šķelta lūpa vai šķelta augslēja. Es tomēr vēlētos pateikt, ka šīs iedzimtās kraniofaciālās uh, anomālijas, stigma ir runas grūtības. Jūs redziet šajā attēlā vissmagāko iedzimtās zaķa lūpas virkla rīklas formu. Forma tā tad ir gan unilaterāla, gan bilaterāla forma. forma. Jūs redziet, ka bērniņam sejā ir liels caurums. Uh, Patreizējās veselības ieteikumi e, uzskata, ka bērniem, kuriem ir šī patoloģija, e, neparedz, ap, piemēram, apvienotajā karalistē kaut ko darīt. Piemēram, šīs e, iedzimtās patoloģijas stigmatizācija nozīmē to, ka ārstēšana ir ļoti gara. Jūs redzējat, kāds ir rezultāts. Tieši sejai profilā ir redzams, ka rezultāts nevienmēr ir perfekts, bet citās Eiropas Savienības valstīs un Amerikas Savienotajās valstīs jau daudzus gadus ir mēģināts samazināt ārstēšanas etapu izmaksas, mēģinot panākt iespējami labāku rezultātu. Bet e, šobrīd e, ārstēšanas rezultāti un ārstēšanas izmaksas ir milzīgas. Patreizējā polijas likumdošana paredz, ka e, pacientu ārstēšana Neskatoties uz um, ļoti labiem ārstēšanas rezultātiem, kur bija sasniegt polijā iepriekš, jūs redziet, kāda bija meitenīte pirms operācijas un 18 gadu vecumā, kāda izskatās me meitenītes seja. Operācija bija tikai viena. Tā tad šķeltā augslēja un lūpa tika Eh, savesta kārtībā vienas operācijas laikā un rezultāts ir lielisks. Bet patreizējā situācija un tās iemesli ir sekojoši. Neeksistē adekvāti organizēta veselības aprūpe un nenotiek arī starpdisciplināra sadarbība. Piemēram, agrāk, eh, agrāk bija uh, kraniofaciālās uh, patoloģijas koordinēšanas centrs, un rekomendācijas eh, Eiropas līmenī tika sagatavots jau 2000. 2000. gadā. Otrais iemesls ir tāds, ka neeksistē starpdisciplināras ārstēšanas programmas izveide, kaut arī jau 99. un 2000. gados starptautiski tāda tika sagatavota. Es esmu šajā fotografijā vidū. Then, 20 years ago, I... Un pirms 20 gadiem es biju uh, to vidū Polijā, kur iestājās par to, ka mums ir nepieciešams likumdošanas, uh, likumdošanu pieņemt. Uh, eh, jo projām ortodontiska ārstēšanas programma un šādas programmas neeksistēšana, tātad ortodontija ortodontijai tiek atvēlēti desmit reizes vairāk līdzekļu nekā šādiem iedzimtiem anatomiskiem defektiem. Šobrīd tiek uzsvērts tikai perifērā runas aparāta ārstēšanas un kārtībā savešanas nozīmīgums, bet e, netiek veikta pienācīga ārstēšanas rezultātu izvērtēšana. Uh, Ar šo savu uzrunu vēlētos griezties pie Eiropas parlamenta un Eiropas komisijas, lai abi šīs institūcijas darītu visu, kas to spēkos, lai tiktu izveidot kopīgi Eiropas standarti bērnu ārstēšanai kas gan Polijā, gan Eiropas Savienībā piedzimst ar šķeltu lūpu un augslēju. Un šī ir visbiežāk sastopamā uh, iedzimtā anomālija pēc sirds anomālijām. Es eh, vēlētos, eh, lai tiktu izveidota ekspertu grupa Eiropas Savienības līmenī, kas tieši izvērtētu problēmas eh, apjomu, šķeltas uh, lūpas un augslējas situācijā visā un izvērtēt šo situāciju visā Eiropas Savienībā. Pie tām ne tikai Eiropas, ne tikai Polijas iedzīvotāji, bet arī pārējo Eiropas Savienības valstu iedzīvotāji, tie, kuriem ir iedzimta lūpas un augslējas šķeltne saskanā ar 35. un 168 Eiropas Savienības dibināšanas līguma pantiem saņemt adekvātu ārstēšanu. Un tagad neliels video. You your, your case... Prieksēdētāji, jūs ļoti skaidri pateicāt, un mēs visi sapratām, mēs arī piekrītam jūs teiktajam. Tāpēc uh, Jūs ļoti skaidri un pārliecinoši izklāstījāt savu lūgumu rakstu. Tagad vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim filmņiem. Mums patiesībā nav laika. Karolīna Hāgara. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. E, komisijas novērotājs saskaņā ar Eiropas Savienības dibināšanas līguma 168. pantu ir tā, ka Eiropas Savienības rīcība sabiedrības veselības jomā to ierobežo dalību valstu subsidiaritāte. Un eh, tas attiecās uz veselības aprūpi un uz sabiedrības veselību, tajā skaitā arī ārstēšanas eh, procesu. Tāpēc komisija nav tiesīga sagatavot nekādas eh, veselības norādes un ārstēšanas vadlīnijas. Uh, un šajā jomā ir tīpaši. Tomēr mums ir um, iespējas eh, inovatīvā veidā, tātad atbalstīt inovatīvas pasākums, un mēs varam atbalstīt pētniecību šķeltas lūpas un augslējas eh, sindroma ārstēšanā. Un eh, septītajā zinātnes ietvar programmā mēs tieši runājam par pētniecību iedzimtu kaulu un mīksto audu defektu ārstēšanā ar jauniem reģenatīviem materiāliem. Tātad eh, komisija ir apkopojuši šos eh, datus, un tā ir komisijas atbilde uz lūgumu rakstu. Priekšsēdētāji, paldies, un tagad es dodu vārdu Pitērs kundzei, lūdzu. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Problem jest poważny, ponieważ... Jest... Paldies, Šī problēma ir tiešām uh, no, nozīmīga, jo šī ir uh, visbiežāk uh, sastopamā iedzimtā anomālija. Es arī gadiem nodarbojos ar šiem jautājumiem un šo problēmu vienkārši nevar tā um, nobīdīt malā. Ir jārastē šī uh, anomālija un noteiktā vecumā, un tiešām ir steidzami jārīkojas. Mums ir jādiskutē šis jautājums, un tādēļ man ir priekšlikums. Es uh, vērstos ar jautājumu pie Polijas veselības ministrijas, kādi līdzekļi ir pieejami un kādi, kas būtu jāizmanto šīs patoloģijas ārstēšanai un kādās specialitātēm šie līdzekļi ir piešķirti un es arī uh, vēlētos saņemt dokumentus, kas to apliecina. Un um, ir svarīgi arī uh, dzirdēt speciālistu viedokli šajā jautājumā. Un trešais punkts komisijas pārstāve minēja uh, ietvērt programmu Reborn Es eh, nezinu īsti, kā šī programma darbojas, neesmu ar to pazīstama, bet eh, tātad tajā darbojas dalība valstis, kā tas eh, konkrēti notiek. Uh, kas uh, konkrēti ir iesaistījies no dalību valstīm. To mēs vēlētos zināt, vai arī Polija ir iesaistījusies uh, starptautiskā pieredzes apmaiņā medicīnas jomā, teiksim, dažādas starptautiskas pētniecības programmas vai tiek īstenotas, um, jo runa ir šeit par bērniem, kuru ārstēšanu varētu uzlabot. Tātad man, es gribētu saņemt pēc iespējas vairāk informācijas no polijas valdības par to, kā tiek ārstēta šī patoloģija. Un šī ietver programma Reborn arī par to man ir jautājumi, es par to šobrīd, diemžēl, neko nezinu. No more... Vairāk runātāji nav, tāpēc dodu vārdu Akijā Neredzēju. Perikravas kungs, lūdzu. Sorry, very, very... E, pavisam īsi atvainojos, ka tik vēlu piesakos. Vispirms vēlos izteikt nepatiku. Tā tad atkal vissvarīgākie jautājumi nav mūsu kompetencē. Komisija saka un saka, ka tas ir dalību valstu kompetencē. Tāpēc komisijai ir kaut ko grūti darīt, un es uzskatu, ka tā ir arī uh, grūtību izveidot reāli darbojošos Eiropas Savienību. Atbildēšu uz tikko dzirdēto. Es vēlētos dzirdēt, kas tad notika pēc tam, kad komisija atvēlēja līdzekļus šai pētnieku komandai, zinātnieku komandai. Tātad vai viņi uzrakstīs vienkārši skaistu uh, grāmatu, kura tiks iespiest uz krītpapīra, vai būs kaut kāda reāla darbība, uh, ko jūs darīsiet, vai jūs um, mēģināsiet iesaistīt dalību valstis šās programmas izpildē un paraugu praksi īstenot un zinātnieku ieteikto realizēt. Jo es uzskatu, ka um, viens ir izveidot tādu zinātnieku grupu, un otrs ir kaut ko panākt pēc tam. Nākamais uh, dzers Bikas kundze, vārds jums divas minūtes, lūdzu. działa. Dziękuję za udzielenie głosu. Jeszcze taka, w Polsce jest to kwestia bardzo interesująca. Myś... Es pateicos par iespēju kaut ko vēl pateikt. Jā, nu, šī nu, nozara bija labi attīstīta arī aiz dzels priekškara. Mums bija labi sasniegumi šai jomā, salīdzinot ar citu citām Eiropas valstīm un ar ietumam izrādās, ka tagad situācija ir sliktāka, tika izveidota darba grupa, pagāja divi gadi, lai kaut ko darītu šai jomā. Mēs savukārt, un to es parādīju, izlēmām tātad veidot uh, šo darba grupu, ko jūs redzat šeit fotogrāfijā, un toreiz bet mēs tomēr nevarējām panākt uh, to, ko mēs uh, vēlējāmies, jo ja bija ierobežots finansējums uh, arī šajā ortopēdijas joma, jo runa jau ir ne tikai par skaistu smaidu, ko mums vajadzētu nodrošināt šiem bērniem, bet arī par iespēju runāt par uh, par um, normālas intelektuālās attīstības nodrošināšanu, lai šie cilvēki varētu izteikties saprotamā veidā, lai būtu laba izruna, lai viņi varētu iegūt izglītību parastās izglītības iestādēs, lai viņi nebūtu nošķirti no citiem bērniem. Un uh, es, es pazīstu meitenes, kas ir ļoti gudras, bet kuru uh, dzīve ir apgraud, apdraudēta tādēļ, ka viņas nav pareizi ārstētas. Un uh, mums ir uh, jārūpēs arī par logopēdiju un ja jūs vēršaties pie polijas valdības, un tas būtu tiešām atbalstāmi, tad uzdodiet jautājumus Uh, īpaši tātad būtu, es arī pati esmu vērsusies pie veselības ministrijas, bet būtu ļoti labi, ja jūs uh, mūs atbalstītu, jo tas notiek ne tikai Polijas, bet visas Eiropas bērnu interesēs uh, ir atbilstoša organizācija izveidota ECO bet, eh, diemžēl, eh, Polija ir izstājusies no šīs organizācijas, vēlas paši visu darīt, un eh, šie pasākumi nedod vēlamo rezultātu. Paldies! Tātad, ko varam secināt? Šis eh, pētnieciskais projekts, kuru Hēgers kundze no komisijas pieminēja, tiešām būtu ļoti interesanti mūsu komitejas deputātiem redzēt jūsu rakstisku atbildi. Vienkārši norādiet šajā rakstiskajā dokumentā atbildes uz eh, Viteras kundzes jautājumiem citu starpā. Un eh, tas tad būtu komisijas ieguldījums šajā, šā lūguma raksta šķetināšanā. Nākamais eh, nosūtīsim vēsturi atbildīgām polijas varas iestādēm. Arī uh, paģērot vai lūdzot uh, rakstisku atbildi un varbūt tiešām iesakot polijas varas iestādēm uh, paraudzīties uz jūsu darbības sfēru un paraudzīties uz citām valst, citās valstīs īstenoto praksi, kurās ārstēšana darbojas veiksmīgi. Piemēram, jūs pieminējāt, kā apvienoto karalistā arī ārpus Eiropas Savienības ārstēšanas metodas. Uh, eh, Hortis kundze, es arī griežos pie jums Tā tad eh, ir jābūt konsekventiem un neatlaidīgiem. Arī jums ir jāraksta atbildīgajām iestādēm un jāpastāst par jūsu viesošanos Eiropas parlamentā lūgumrakstu komitejā. Un, eh, protams, eh, iespējams, ka vienā brīdī vienkārši valdība sapratīs, ka lieta ir nopietna Tas arī būtu mans eh, kopsavilkums. Atstājam lūgumu rakstu atvērtu. Paldies un lai jums droši mājaceļš atpakaļ uz Poliju. Dałoby się e, zakończyć to pozytywnie. Thank you very much. Ale nie tylko... Es ceru tiešām, ka būs pozitīvs rezultāts. Es nedomāju tikai par Poliju, bet kopumā. Un tagad pārējām pie nākamā lūguma raksta Tas ir ar numuru 915 no 2005. gada. Runa iet par eh, zvejnieku asociācijām, kuri, um, ehm, kurā paģēra, lai zvejnieki eh, visu savu nomedīto lomu ehm, atvestu krastā vai pārstrādātu. Tā tad eh, dod minūtes jums, 5 minūtes man. Muchas gracias por permitir esta comparecencia. Liels paldies! Paldies, ka ļāvāt man būt šeit ar jums. Kā jau tika teikt, es pārs, pārstāvu Zvejnieku asociāciju fred, federāciju. Un mēs vēlamies vērsties pret jauno politiku, kas rada visai lielu apjukumu Spānijā šobrīd. G ne tikai zivsaimniecības sektorā, bet jāsaka arī varas iestāžu vidū. Šķiet, ka šī jaunā politika ir visai iracionāla. Uh, no komisijas puses. Zinātnes, zinātnieku aprindas vienprātīgi saka, ka zivju iemešam atpakaļ jūrā faktiski uzlabo bioloģisko masu un krājumu veidošanās, jo, protams, šīs zivis pabaro citas zivis. Un ar šīs politikas rezultātu redzam to, ka netiek atbildēs uz ļoti svarīgu jautājumu, kas tad pārvalda šo jautājumu, kas maksās par visām tām, visiem aprīkojumiem, kas vajadzīgi, lai šīs pūstošās zivis pārstrādātu, noraktu, iznīcinātu. Tātad šī jaunā politika rada lielākas problēmas nekā iepriekš, un vai tad likumdevējiem tā jārīkojas, viņiem taču vajadzētu varētu problēmas drīzāk atrisināt. Tāpēc es tiešām eh, nevēlos vēlreiz no jaunie cauri visai šai sūdzībai, jo jūs esat to jau saņēmuši, bet gribēju tikai teikt gan. Kā esam saņēmuši informāciju par zinātniskiem pētījumiem, tāpat arī bija konsultācija periods kurā līdzdarbojās pilsoņi. Mums bija dažādas publiskas debates, eh, iepazināmies ar komisijas ziņojumiem. Un vēlējos teikt, ka zinātniskie pētījumi un atzinumi ir nozīmīgi redzam, ka es ievēr, ieviešu restriktīvus noteikumus attiecībā uz zivsaimniecības sektoru. Uh, Atsaucoties uz zinātniskiem zināmiem, sakot, lūk, te ir jāpieņem mēri, bet jāsaka, mēs neseņemam šos konkrētos zinātniskos pētījumus, uz kuriem, uz kuriem pamatojoties, tad šādi mēri tiek pieņemti. Mūsuprāt, tas ir šķērslis, un mēs gribētu zināt gan, kāpēc zilsaimniecības sektoram nav tiesību uh, saņemt šādus pētījumus, iepazīties ar tiem. Tas taču neļauj mums pilnībā līdzdarboties eh, likumdošanas procesā, dot savu ieguldījumu. Vienalga, vai tas parlaments komisija vai kāds cits, bet es domāju, ka mums vajadzētu jebkurā gadījumā būt piekļuvē šāda veida ziņojumiem. Otrām kārtām, runājot par konsultāciju procesu. Es pārstāvu Valencijas kopienu, un tur ir ļoti daudz zivsemniecību federācija, tā ir liela autonoma kopiena reģions Spānijā. Uh, Un šī mēra ieviešanas rezultātā, jāsaka, visi ir neapmierināti. Mani nelūdz te pārstāvēt kādu vienu konkrētu atzinumu vai ziņojumu, nē. Ja runājam par pilsoņu līdzdalību procesos, tad, kā jūs zinat, tad zivs, zivsaimniecības un pilsoņi, kas atbalsta šo konkrēto lūgumu rakstu, uh, ir savākuši plašu parakstu kopumu. Simtu septiņdesmit pieci tūkstoši parakstu esam savākuši. Tāpat laikam domājam, ka tas nav vēl, tas tī vēl nav visi, kas pārstāv šo uzskatu. Jo, ja mēs paskatāmies, kas faktiski ir tam visam fonā, Un tad jāsaka, eh, nu, saturiski, tad notiek vēl daudz kas vairāk. Šis lūgumraksts neskar ekonomiskas intereses vien. Nē, mēs vēlamies eh, runāt arī par vidas aizsardzības jomu. Zvejnieki jau nevēlas eh, piesārņot uh, jūru vai jebko citu, viņi vēlas pasargāt visu šīs jomas, bet šie pašreiz ierosinātie mēri, respektīvi aizliegums zivis izmest jūrā, mūsuprāt, ir eh, neloģiski. Un nedomāju, ka šādā veidā tiek ierobežoti zivju izmešanas apjomi. Ja skatāmies uz Valencijas kopienu, tad šobrīd ir trīs centri 3 centi par eh, šādu zivju kilogramu. Nu, tas ir pilnīgi nekas. Par 3 centiem mēs runājam. Ministrija pulcējas pamatnostādnes kur tiek runāts par vietām, uz kurieniem šīs zivis jātransporē, jātransportē. Tās, protams, pēc tam ir vietas, kas, kur tiek veidoti zivi milti, īst, nu, ražot zivi milti, vai vienā otrā vietā pat šīs zivis tiek vienkārši sadedzināts. Nu, tas nav pilnīgi noteikti ekoloģiski, un neviens zvejnieks, ne, negrasās atteikties no savas pašcieņas šādā veidā, dodot šīs, šo zivju atlikumus rūpniecībai par 3 centiem kilogramā, kur šos, šīs zivis vienkārši sadedzina. Es atklāt sakot domāju, ka komisija tādēļ ja nonāk pie pretējiem rezultātiem nekā sākotnēji cerēts. Viņi vēlējās to visu samazināt, sakot, ka lūk, tādējādi būtu mazāk pārtiks. Uh, atkritumu, bet drīzāk ir tā, ka pārtika tiek tērēta, jo šīs zivis tiek šķērdēta, jo šīs zivis taču tiek vienkārši sadazināts. Nu, ja šis tirgus tālāk kaut kādā veidā attī, attīstītos un cena, kas tiek maksāta par šādiem, šādām izmestām zivīm pieaugt, un nu, tad mēs nonāktu pie paradoksa. Jūs esat pārsniegus, pārsniedzis savu atvēlēto laiku krietni. Uh, Tāpēc lūgt jums eh, nonākt pie noslēguma, no, tātad pabeigt jūs uzstāšanos. Paldies, jā. Es tikai gribēju teikt, ka, ka ja cenas pieaugtu un tas kļūtu par peļņu nesošu apjomu, tad tādā gadījumā visi vēlētos pēc iespējas vairāk šādas zivis nodot pārdošanā. Tas arī nebūtu atbilstīgi. Un tāpēc mēs lūdzam jūs kā lūgumrakstu komiteju eh, apturēt šāda veida um, izmesto zivu regulu un pārliecināties, ka pētījumi tiek veikti atbilstīgi iesaistot arī zivsaimniecības sektoru pašu, eh, konkrētāk arī manā valstī. Tā lai nu, turklāt arī lūgt mūs e, pie, piešķirt pieeju šiem dokumentiem, lai varam ar tiem iepazīties. Esam e, sazinājušies arī ar Valencijas universitātes profesoru Rodrīgas, kas ir pie šiem jautājumiem strādājis un domāju, ka tas būtu svarīgi. Paldies, priekšsēdētā turpina. Tālāk došu īsumā vārdu komisijas pārstāvim. Es vienkārši cenšos pēc iespējas straujāk virzīties uz priekšu. Tātad, lūk, Georgīcija kundze no Māre ģenerāldirektorāta. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies priekšādātāji. Gribu teikt paldies komitejai par visu šo lietu un lūgumrakstu iesniedzējiem par lietas tikšanu priekšā. Jā, šī konkrētā, šis konkrētais tiesība akts ir daļa no kopējās zivsaimnības politikas, un šis pienākums zivis izm, izvest krastā un nemest tās pār bortu, e, nu, šis tiesība akts nāca kā rezultāts plašam ietekmes novērtējumam un zinātniskiem padomiem un konsultācijām tika nospriests, ka šāda veida zivju izmešana ir neatbilstīga prakse, tā palielina zivju mirstību, negatīvi ietekmē vidi un pamatojot uz šo ietekmes novērtējumu. Pēc ļoti plašām publiskām konsultācijām tika pieņemts lēmums šo komisijas priekšlikumu uh, izstrādāt un līdzlēmēji to arī apstiprināja. Tāpat laikā mēs pilnībā saprotam, to, ka šī pienākuma un regulas īstenošana nav viegla. Tā ir ļoti, tas tāpat laikā ļoti svarīgs mērs un nes līdz plašu pārvaldības prakšu maiņu. Un tāpēc MFF regulā esam iekļāvuši attiecīgas noteikumus, kas ļauj īstenošanu atvieglot. Svarīgākais no šiem noteikumiem ir tas, ka šis pienākums, e, zīvju krastā aizvešanas pienākums, e, ir, pa, ir pakļauts pārejas periodam uz atsevišķām e, zivīm. Tas attiecas pirms Baltijas jūrā, pēc tam Ziemeļa Atlantijas jūrā vēlāk. Un tas tā sāk stāties spēkā attiecībā uz vidusjūru un Melnējo jūru tikai šogad no 1. janvāra. Tāpat laikā mūsu rīcībā ir vairāki instrumenti, kas ļauj šo pa pakāpenisko pienākumu uzsākšanu atvieglot zivsaimniecības sektorā. Turklāt dalību valstīm tiek piedāvāta iespēja elastīgi izmantot kvotas un ļauj piešķirt dažādu veidu atlaides attiecībā uz šo krastā izvešanas pienākumu vai nu uz zināmiem apjomiem, respektīvi minimis izņēmumi, jeb varbūt. Uh, attiecībā uz zināt, konkrētām sugām, par kurām pastāv zinātniski pie, pierādījumi, ka tā, šīs sugas izdzīvos šakatā. Nu, lūk, šādi plāni un schēmas pastāv paralēli. EMF regulē pastāv vairāki noteikumu kopumi attiecībā uz finansējumu, gan finan zinātniskiem projektiem, kas ļautu mums šim sektoram palīdzēt īstenot šo krastā izvešanas pienākumu, gan arī, zin, pastāv noteikumi kas ļauj radīt palielinātu pievienīto vērtību šādiem krastā izvestiem zivju krājumiem, uzglabāšanas, iespēju uzlabošanai un tam līdzīgi. Mēs saprotam, ka šī situācija nav vienkārša, bet ir noteikumi, kas ir izstrādāt gan attiecībā uz pārvaldi, gan finansējumu, kas ļautu šo situāciju atvieglot. Un tāpat laikā mēs vienlaicīgi arī šo īstenošanu uzman uzraugām Un jāsaka, vēl pagaidām ir pārāk izdarīt kaut kādus konkrētus secinājumus, jo, kā jau es teicu, attiecībā uz vidusjūru un melno jūru šis krastāizēšanas pienākums stājās spēkā tikai šī gada 1. janvārī. Pagājušā gada komisija jau informēja padomi un parlamentu par pirmo šīs krastāizēšanas pienākuma īstenošanas gadu. Un šogad jūnijā kopā ar politikas paziņojumiem atkal uzsāsim publisko konsultāciju. Uh, Un, protams, ka visi ziņojumi ir publiski pieejami, un kas attiec uz dalību valstu ziņojumiem, arī dalību valstis var iesniegt pieprasījumus komisijām. Mēs darīsim visu iespējamo, lai pēc, pēc straujāk tām atbildētu un nodrošinātu e, piekļuvi jebkuram, jebkurai interesētāji pusē. Lielas paldies! Paldies, ka runājāt tik precīzi un tik skaidri. Tiešām, nu, kaut ko tādu mēs varam tikai vēlēties arī citos gadījumos. Tagad došu vārdu Albiolas kundzei un pēc tam Pēterim Jāram. Līdz ar to runātājs saraksts ir noslēdzies, jo mums tiešām vairs nav laika. Vēl Terikabras, kura, vēl Terikabras kungs izteiksies. Labi, bet vispirms Albiolas kundze lūdzu jums vārds. Un Sēnravas kundze vēl arī vēlas runāt. Paldies! Pirmām kārtām gribu teikt paldies eh, federācijas paveik, federācija par paveikto darbu. Tiešām skumji būtu slēgt šo lūgumu rakstu, ja pat nesam saņēmuši iespēju par šo jautājumu debatēt. Un skumji, ka pēc 2019. gada eh, sāksies šis pielāgošanās periods attiecībā uz zemniecības politikas īstenošanu, kas tika pieņemta 2013. gadā, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi īstenot šāda veida debatas un tāpēc atzinīgi vērtējam faktu, ka beidzot varam lūgumrakstu iesniedzēju arī uzklausīt. Bija svarīgi uzklausīt šo nostāju, vienlaikus uzklausot arī Eiropas komisiju. Acīm redzami, šis ir jautājums, kas rada ļoti daudz bažu un uh, raižu sektorā un tāpēc ir nepieciešami tādi mēri, kas ļautu šīs problēmas risināt. Un tieši no šādas perspektīvas raugoties, mēs skatīsimies arī uz šo krastā izvedamo zīviju uh, eh, atkritumu jautājumu. Mērķis, protams, bija samazināt pārbortu pārmesto zivju apjomu, bet tāpat laikā te jānāk līdzi šai politikai arī citiem mēriem, nu, piemēram, labākam, labākai atlasēji starp sugām šāda veida gadījumos. Un tāpat ir jābūt arī citiem pasākumiem, kas, piemēram, attiektos uz e, zivju patēriņu dažādošanu, patēriņa ieradumu mainīšanu un tam līdzīgi. Mēs atbalstām lūgumraksta iesniedzēju teikto, bet tāpat laikā svarīgi izvairīties no tā, ka zvejas flote pie, nu, piedāvā gandrīz bezmaksas izēju materiālus zivju ējas un zivju miltražotājiem. Tāpēc mēs piekrītam šai lūgumraksta daļai, tas nav atbilstīgi. Uh, Nevēlamies, lai zivsērmniecības sektors faktiski šādi piedāvā bezmaksas izējumateriālus. Piekrītām šeit paustajām bažām. Mēs gribētu lūgt, lai lūgumraksts paliek atvērts, tā lai lūgumraksts iesniedzējs var izmantot šo saziņas kanālu un piedāvāt atbilstīgo informāciju arī komisijai. Tieši tā, kā teica komisijas pārstāvis, šis process joprojām vēl, vēl iziet pielāgošanās periodu. Un ir ārkārtīgi svarīgi šo procesu izvērtot, pamatoties uz visa veida zinātniskiem priekšrakstiem. Vēl dažāda informācija var pienākt tā, tad pilnīgi noteikti jānodod arī tālāk. Un, protams, ka vēlamies atbalstīt lūgumu raksta iesniedzēju teikto arī attiecībā uz piekļuvu zinātniskiem ziņojumiem. Ir vajadzīgs, lai sabiedrība un zivsaimniecības sektors pilnībā līdzdarbojas šai jomā, iepazīstās ar šāda veida dokumentiem. Tā, tāpat iestājas iepazīstas ar dokumentiem, kas nāk no vidas aizsardzības sektora, lai no šāda veida pārpratumiem izvairītos. Tāpēc vēlreiz paldies federācijai, un es tiešām nedomāju, ka šis ir jautājums par kuru lūgumu rakstu varam slēgt, jo, manuprāt, tas joprojām ir ļoti aktuāli. Pēters Jārs tālāk. Jā. Ja saprotu pareizi lūgumu raksta iesniedzēju un komisija, tad uh, šeit ir uh, zināms problēmas ar uh, īstenošanu praksē, un šeit ir daudzas, daudzi jautājumi. Un es aicinātu vai nu slēgt šo no, lūgumu rakstu vai nosūtīt atbildīgai komitejai, kas ir zivsaimniecības komiteja. Es domāju, tā ir īstā, kas varētu detalizēt, eh, nodarboties un sniegt at, atbildi. Un eh, kolēģi zina, ka mēs esam nonākuši pie šā lugubrakstā, un uh, kolēģi šai komitejā interesē arī šo uh, normu īstenošana, un uh, mēs jau neesam eksperti šajā jautājumā. Laikšķi. Jā. Atbildot jums, Pēter, teikt, ka šis jautājums jau tika skatīts Zilsaimniecības komitejā, un viņa apstiprināja, ka šis krastā aizvēršanas pienākums uh, Un šīs regulas 15. pāns ir viens no pīlāriem, uz kuriem balstās jaunā zivsaimniecības politika. Un šīs pīlārs pilnīgi noteikti netiks atcelts un nojaukts. To mums teica zivsaimniecības komiteja. Tāds, tāda informācija tiks sniegta. Teri Kabras kungs tālāk jums vārds. Priekšādātāji, paldies. Īsi. Es domāju, ka lūguma raksts iesniedzējs ļoti labi atspoguļo savus argumentus. Un jāsaka, tas ir vienoz, viennozīmīgi arī ekonomiski rakstura jautājums, jo mēs redzam, ka šādā veidā tiek sniegti kaut kāda veida pakalpojumi trešām pusēm, bet tomēr domāju, ka pārskatāmība šajā jomā ir ārkārtīgi nozīmīga. Šai parlamentā mēs lielu nozīmi piešķiram tieši pārskatāmībai un domāju, šai gadījumā pārskatāmības bijis nepietiekami. Un man ir jautājums. Nu, varbūt tāds provokatīvs pat savā ziņā. Kurš tad kontrolē, vai šāda veida zivis tad tiek mestas par bortu vai nē beigās, vai tās tiek vestas malā? Mēs jau varam regulas pie, pieņemt nezinu kādas, bet ja nav iespējams kontrolēt to izpildi, nu, labi, varbūt to mēs nedrīkstam pateikt šeit parlamentā, kur mēs šos likumus pieņemam, bet kurš to visu kontrolēs? Kurš pārbaudīs to, vai šis zivs zvejnieks pārmet to zivi pāri bortam, ja nē? Nu, tāds provokatīvs, jā, zināmā mērā jautājums. Bet, nu, katrā ziņā man liekas, ka šis jautājums lūgumraksts jāatstāja atvērts. Un gribu lūgt jūs arī izdarīt man vienu pakalpojumu. Nu, piemēram, tajā, nu, gribētu lūgt 29. punktu izskatīt ātrāk, jo man jādodas prom. Un man tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un patiešām vēlos par to arī izteikties. Tātad nevis eh, vispirms 19. 20. bet otrādi. Thank you very much. Now, but... Liels paldies, bet nu katrā ziņā šobrīd mēs vēl piemet, pieš, pievēršamies 18. darba kārtības punktam. Senera Rodrīgas lūdzu. E, muchas gracias. Paldies priekšādātāji. Esmu visai pārsteigta, ka komisijas paziņu, lasot komisijas paziņojumu deputātiem, tas drīzāk rada tālākas šaubas. Kad runājam par šo pienākumu. Nu, tātad mērķi ir samazināt atkritumus. Un palīdzēt samazināt šos, šīs nevēlamās piezvejas apjomus. Nu, bet tad gribu šeit precinājumus, kāda tad ir rezultāti. Ja tas ir tas galvenais mērķis, ja šis kopējās zivsaimniecības politikas mērķis, ja tās mērķis tā tad ir aizsargāt uh, arī turklāt mazo amatieru zveju, tradicionālo zveju. Tad jāsaka, šāda veida pienākumi rada tālākus sarežģījumus tieši mazā apjomu zvej, zvejniekiem. Un vēl viens jautājums, ko gribu uzdot komisijai. Kad viņi runā par elastības palielināšanu kvotu jomā, ko viņi ar to domā tieši? Vai tas nozīmē, ka šīs kvotas tiek pārdalītas? Un tad, nu, šeit labumu gūst šie mazie zvejnieki. Ja, ja mēs runājam šeit par piezveju, kas tad tieks izslēgta no šīs nozvejas apjomiem un kvotām, vai tas būs kaut kas tāds, ko viņi varēs pārdot arī tirgu, es nesaprotu. Un tad vēl viens pēdējais komentārs kad runājam par ietekmes novērtējumu, zinātniskiem pētījumiem un konsultācijām, tad gribu vaicāt. Vai šie zvejnieki, šie cilvēki, kas dodas jūrā katru dienu, nu vienalga, vai tie ir mazu zivsēmniecību vai lielu zivsēmniecību pārstāvi, kādi kanāli viņiem ir pieejami, lai viņu balsis arī varētu tikt sadzirdētas? Jo parasti šāda parlamentāras darbības rezultātā, kad runājam ar konkrētu sektoru, tad lielākā sūdzības, ko saņemam, ir, ka viņi vienkārši netiek uzklausīti, ka viņiem neviens nekonsultējas. Paldies. Labi, līdz ar to runātājs raksts ir noslēdzies. Nu tad ļaujiet man jums norādīt uz vienu lietu. Gan Eiropas parlaments, gan padome vienojās par šāda pienākuma spēkā stāšanos. Tas notika 2013. gadā, kad tika pieņemta kopējā zilsamdzības politika. Tas nāca kā rezultāts 2011. gada komisijas priekšlikumam un tā apstiprināšanai, un pirms komisija šo priekšlikumu izstrādāja, pirms tika veiktas plašas publikas konsultācijas un ietekmes novērtējums ļoti apjomīgā kārtā. To vienkārši gribu teikt jums, godātās Enri Rodrīgas skundze. Es turklāt atminos, ka šis jautājums plaši tika apspriests arī attiecībā uz Baltijas jūru ziemeļos un šī pienākuma spēkā stāšanos tur. Protams, ka tagad esam nonākuši pie īstenošanas procesa un, kā jau Pēters Jārs arī pie transponēšanas jautājuma. Nu, tas ir pilnīgi saprotami, loģiski, tas ir pilnīgi saprotams, ka, kad tiek veikta šādas pamatīgas fundamentālas pārmaiņas, procesā iesaistītiem cilvēkiem tas nav vienkārši. Tīri juridiski uz to raugoties, mums ir pilnīgi skaidra atbild no komisijas puses Un tikpat skaidra atbilde arī zem no zilsemniecības komitejas šai parlamentā. Respektīvi par to, ka šī krastā izvešanas e, prasība ir viens no pīlāriem zilsēmniecības po politikā. Un tāpēc nedomāju, ka šai ziņā mēs varam kaut ko manīt, bet ko mēs varam darīt, un es domāju, tas noteikti iepriecinātu arī lūgumrakstu iesniedzēju, respektīvi, mēs nosūtīsim vēstuli varas iestādēm, kurā norādīsim, ka šī pienākuma īstenošanas un transponēšanas problēma pastāv, un uzsvērsim to, ko teica komisija, respektīvi, ka pastāv dažādi veidi papildus noteikumi attiecībā uz pārvaldību un finansējumu, kas ļauj šīs prasības īstenošanu atvieglot. Un tieši tā kā Albielos, Albielos kundze teica, šis jautājums šai komitejai ir svarīgs, jo tad, protams, skar cilvēkus un mēs vēlētos, lai šī pārēja uz jauno regulējošo ietvaru ir pēc iespējas vienkāršāks zilsardzības sektoram, zvejniekiem un visiem citiem šajā procesā iesaistītiem. Un tad mēs gaidīsim atbildi, vai varam tā rīkoties lieliski. Tad tā arī darīsim. Nu tad ejam tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Un arī kāda kungs, es jums teikšu, tomēr, ka ne, nevaram mainīt šeit šo punktu secību jo mēs vēl gaidām tikai dzelzceļu aģentūras pārstāvjus. Ah, nē, jūs esat ieradies. Vai jūs esat gatavs tūlīt ķerties pie jūsu darba kārtības punkta tā, lai jau arī Terikabras kungs varētu būt klāt šī jautājuma atspēršanā lieliski? Nu, tad mēs ķeramies pie nākamā darba kārtības punktu un 19. darba kārtības punktu skatīsim vēlāk. Tātad tagad 20. darba kārtības punkts, tas ir lūgumraksts numur 1215 no 2015. gada. Dosim vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem. Pirmais ir Hezus Domingas Larosa un Tereza Gonzales Limona. Nu, jums abiem kopā pāris minūšu tad laika, nu varbūt trīs minūtes katram, ne vairāk. Nē, viņu nav klāt nemaz vēl. Nē, es atvainojos, te arī Kabras kungs lūguma rakstiesniedzēju vēl nemaz nav klāt, tātad mums ir jāķers pie 19. darba kārtības punkta tomēr vispirms. Yeah, but listen, we... Nu, klausieties mēs jau būtu sākuši jau darbu pie 19. punkta, ja mēs tagad mm, šādi nepļāpātu un vēl ne, nebūtu mums arī jāgaida. Listen, I think that we can. Lau. Domāju, ka ķeramies pie 19. darba kārtības punkta un strauji pie tā arī mm, strādājam. Tātad tā ir 1938. lūguma raksts. Tu iesniedz Danijas bērns, viņš ir klāt, viņš ir īrs, un jums vārds uz piecām minūtēm. Good morning. Paldies, labrīt, priekšsādātāji, godātie deputāti. Es, manai mātei ir gandrīz 80 uh, divi gadi, kur uh, 80. Resulted in many years later in a... zaudēja nelaimības, nelaimes gadījumā savu vīru un, un dēlu, un tā bija lielākā šāda nelaime, kas skārus īriju pēdējo gadu laikā attiecībā uz zvejas kuģiem. Sūdzība ombudam noved pie tā, ka tika sagatavots īpašs ziņojums Sīrijas valdībai, tā šo ziņojumu noraidīja un šis ziņojums netika īstenots. Biju šajā komitejā pirms trim gadiem un komiteja nolēma nosūtīt vēstuli Irijas valdībai, un ir tiešām pārsteidzoši, ka tikai pavisam nesen ir saņemta atbildu šo vēstuli. Šis uh, jautājums tiešām man ir ļoti emocionāls un, un, un um, grūts pašam. Es uh, Jā, dzirdēju, ka priekšsēdētāji nu pat teica, ka pilsonis vienmēr ir pirmajā vietā, un es uh, lūdzu šo komiteju, lai viņi manu māti nostādītu pirmā vietā. Viņa traģiskā uh, negadījumā ir zaudējusi vīru un dēlu un pati izaudzinājusi astoņus bērnus viena pati. Uh, un nesaņēma pienācīgu atbalstu no īrijas valdības. Un tādēļ es lūdzu šo komiteju vērsties pie komisijas, lai tā uh, prasa no īrijas valdības īstenot ombuda ziņojumu ombuds ieros, ieteica izmaksāt finansiālu kompensāciju manai ģimenei, un bija arī citi ieteikumi. Emīlija Orailija toreiz bija ombuds īrijā, un viņa nav īpaši jāstāda priekšā, visi viņu pazīst. Un šim šo lietu turpināja skatīt arī pašreizējais īru ombuds, kas nav apmierināts ar lietas virzību un risinājumu. Es vēlētos arī izteikt pateicību vienam diviem deputātiem šai komitejā. Viens no viņiem vairs nav uh, deputāts Džims Hogans, un uh, Pēters Jārs bija otrs deputāts, kurš pauda atbalstu savulaik. Es uh, atsaucos uz pamatiesību hartu un uh, tur iekļautām um, tiesībām uz labu pārvaldību. Es uzskatu, ka šis gadījums neliecina par labu pārvaldību. Es apzinos, ka neviens nav sūdzējies par to, ka runa ir pārāk īsa, un nu, tādēļ es arī vairāk nerunāšu šobrīd. Ar priekšstādātāju paldies. Vispirms vēlos jums uh, un jūsu ģimenei paust vēlreiz līdzjūtību. Un um, tagad dodu vārdu komisijas pārstāvim Robertam Grifinam. priekšsēdētāji, godātie komitejas locekļi. Es vēlos uh, atzīt, ka um, bērnu kungām tas ir ļoti emocionāls jautājums, bet komisija atzina, ka šī uh, schēma Lostacī pārkāpīja pamat eh, tiesību hartas un līguma pantus, lai uh, gan savu laiku tika pareizi interpretēts eh, uh, normas, uh, tiesību normas, uh, Uh, izveidoja šo programmu, bet pēc tam komisija netika atbilstoši informēta par šīs schēmas īstenošanu. Un, un uh, ombuds ir nācis klajā ar ierosinājumiem, ko īrijas valdība ir noraidījusi, un Eiropas Savienība pieprasa, lai tiktu dalību valstīs respektētas pamattiesības saskaņā ar pamattiesību hartu. Un komisija Uh, domā par uh, pārkāpumu procedūru, bet uh, šā, šāda procedūra nedod nekādu konkrētu rezultātu katram individām, un tādēļ komisija nolēma neuzsākt šādu procedūru. Paldies! Thank you very much. The floor is now. Paldies. Tagad vārds kolēģiem. Ortīkungam vārds. Paldies, uh, un mm, priekšstādātāji pateicos um, lūgumrakstu komitejai par to, ka jūs ļaujat arī uh, citu komiteju deputātiem šeit uzstāties. Jūs dzirdējāt, uh, Danija teikto par to, ka ģimene ir piedzīvojusi smagu zaudējumu 1981. gadā, kad gāja bojā arī 16-gadīgais dēls un trīs um, apkalpas locekļi, bet uh, toreiz bija runa arī par uh, valdības korupciju, īstenojot šo schēmu Lost at uh, Sea Šis uh, ir gandrīz unikāls gadījums, kad īru ombudes uh, ierosinājumi, ieteikumi, kur uh, tagad šī ombuda ir Eiropas ombude Emilija Railija. Viņa ieteica izmaksāt 250 tūkstošu eiro kompensāciju, bet šis ieteikums tika noraidīts, un tas ir tikai otrais gadījums vēsturē, kad valdība noraida ombuda ierosinājumu uh, izrādījās, ka valdības departaments ir īstenojis uh, selektīvu uh, informācijas kampaņu par uh, kompensāciju piešķiršanu un kompensācijas saņēmēji visi bija no attiecīgā ministra vēlēšanu apgabala. Un tas ir viens no iemesliem tieši kādēļ pastāv šī lūgumrakstu komiteja īrijā un citās valstīs cilvēki uh, saskatā šajā lūgumrakstu komitejā kā vietu, kur var vēsties cilvēki, kur ir piedzīvojuši netaisnību, un viņiem ir iespēja meklēt taisnību šajā institūcijā. Un tādēļ es vēršos pie uh, lūgumrakstu komitejas saglabāt šo uh, lūgumrakstu atvērtu un vēlams pieņemt arī rezolūciju, paušot atbalstu un prastot, lai īrijas valdība īsteno Emīlijas Oirālijas uh, kādreizējās ombudes uh, rekomendācijas un lēmumu. Un es aicinu komitejas locekļus tātad saglabāt šo lūgumrakstu atvērtu. Pēters Jārs. Paldies priekšsēdētāji. Jūs uh, zināt, ka neesmu tas, kurš atbalsta, ka lūguma raksts tiek saglabāt atvērt ilgu laiku, bet šeit mums ir jābūt neatlaidīgiem šajā gadījumā. Loģiski, saturiski argumenti ir mūsu pusē un. Uh, Eh, šeit tika piesaukt arī Irijas ombude Orailijas kundze. Un eh, viņa ļoti eh, racionāli un saprātīgi to visu ir iz, izvērtējusi un ir jāpilda šis ombudes lēmums. Un Mēs uh, vajadzētu paturēt šo lūgumu rakstu atvērts, saglabāt un vērsties pie īrijas valdības un balstīties arī uz īru deputātiem šeit Eiropas parlamentā. Es nevaru iedomāties, ka var būt šāda birokrātija, varbūt ir vēl kaut kādi iemesli, par ko mēs nesam informēti, bet mums ir jācīnās par taisnīgumu, lai taisnību gal galā uzvar. Paldies! Es eh, pilnībā piekrītu tam, kas nu pat tika teikts, un tāpat vēlos norādīt, ka esam saņēmuši rakstisku īrijas lauksaimniecības pārtikas un eh, jūras ministra atbildi tikai eh, tagad janvārī Un es īsti jūs informēšu par, par šo vēstuli, un es došu vēl vārdu bērnu kungam. Jūs rīcībā nevairāk kā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Man pat nevajadzēs divas minūtes. Es atgriežos pie savas sākotnējās prasības, lai šī uh, komiteja vēršas pie Eiropas komisijas, lai tā pieņem lēmumu, prasot no īrijas uh, valdības rīkoties. Tātad vēstuli ir nosūtīta, atbildi tiek saņemta pēc trim gadiem. Tā nu nevar būt. Ja es, teiksim, uzņēmumā neatbildu uz vēstuli trīs dienu laikā, tad man atļauj no, atlaiž no darba, bet šeit tā uh, vēstule nav saņēmusi atbildi trīs gadus. Nu, tas ir kaut kas neiedomājams. Komisija ir jāpieņem lēmumu lēmums. Ir jāpieņem lēmums, uzdodot īrijas valdībai rīkoties. Šādi ieteikumi vienkārši nedarbojas, tā ieteikumi netiek uzklausīti. Ja būs uh, lēmums, tad uh, varbūt kaut kas notiks. Ar ieteikumiem vien nepietiek. Paldies! Priekšstādātāji, šobrīd ko mēs varētu darīt? vēstulē, ko saņēmām tikai pagājuši nedēļa. Nu, tas eh, šeit ministrs no, noslēgumā raksta, ka šobrīd viņš izvērtē eh, sarežģītās problēmas, kas ir iesaistītas šajā lietā un eh, tiks ņemti vērā specifiskākie jautājumi, par ko bija runa komitejas iepriekšējā vēstulē. Es domāju, ka mēs tagad varētu konkrētus jautājumus uzdot, un es varētu sagatavot tik jauku vēstules, ko vienkārši nevar neatbildēt nekavējoties. Uh, Lūgumraksta iesniedzēja saka, nu tas izklausās ļoti labi. Priekšstādētāji, nu darīsim visu, kas mūsu spēkos. Es pilnīgi piekrītu Pētera teiktajam ir jābūt birokrātijai kaut kādam galam, robežām, ko var pieņemt, ko nevar pieņemt. Un to mēs norādīsim, bet mēs darīsim visu pieklājīgi, bet ar stingru mugurkaulu šajā vēstulē. To nevarēs kaut kā nepareizi interpretēt, kādi ir mūsu patiesie nolūki. Paldies, laimīgu māju ceļu un pasveiciniet savu ģimeni. Paldies, un tagad nākamais darba kārtības punkts 215. 16. lūguma raksts no 2015. gada ir uh, lūguma raksta autori Domingos Larosas kungs un uh, Gonzāles Limonas kundze. Uh, Jūs lūdzu, jums katram 3-4 minūtes, lai jūs mūs iepazīstinātu ar savu lūgumu rakstu. Paldies, priekšsēdētāji. Okay, it's okay. Uh. Muchas gracias. Paldies. Šīs uh, dzelzceļa katastrofa notika 2013. gadā un uh, bojā gāja 82 cilvēki, 140 tika ievainoti. Un uh, ir uh, mm, runa par direktīvu, par imperu sadarbspēju dzelzceļa sistēmās un par uh, drošības normām. Uh, Eiropas dzelzceļa aģentūras sagatavotais ziņojums nebija neatkarīgs, neatbilda 2049, 2004. Eh, gada 49. direktīvai. Tie paši cilvēki, kuri bija atbildīgi par drošības sistēmas atvienošanu, jo tā kavēja dzelzceļa uh, vilcienu kustību bija arī iesaistītā sagatavošanā. Tālāk cietušie un to ģimenes netika informēti par uh, problēmas patiesiem cēloņiem. Un tas pats attiecas arī uz šiem uh, dzelzceļa uzņēmumiem. Otrkārt, netika veikta atbilst atbilstoša riksta novērtēšana saskaņā ar direktīvu 2449 atbilstošo pantu, kas paredz, ka ja pārmaiņas infrastruktūras darbībā rāda jaunu risku, tad šis risks ir atbilstoši jāizvērtē. Kad sākotnējais projekts tika uh, Uh, pārskatīts pēc divu gadu īstenošanas attiecībā uz RTMS uh, sistēmu visbīstamākajā virāžā netika veikts uh, ietekmes novērtējums. Turklāt mašīnists atzina, ka šajā vietā uz um, maršruta pastāv risks, bet risks nekādi netika izvērtēts, netika veikta ne, nekāda veida pārbaude. Tālāk. Pirms uh, virāžas bija uzstādīta drošības sistēma, bet tā tika atvienota, jo kavēja vilciena kustību. Tā tad bija trīs gadījumi, kad atbilstošā direktīva netika īstenot attiecībā uz kopīgām mm, eh, riska izvērtēšanas metodēm. Ja tiesību normas būtu tikušas īstenotas, tad uh, avārija nebūtu, katastrofa nebūtu notikusi un uh, eh, 82 cilvēki nebūtu gājuši bojā, nebūtu bijis 140 ievainoto. dzelzceļa līnija tika uzskatīta par neizmantojamu, jo tā nebija certificēta un uz tās netika uzstādīta ērtēmēs e uh, drošības sistēma. Turklāt nav nekādu pierādījumu dokumentu par to, ka uh, uh, vilciens bija iz, būtu izgājis drošības pārbaudas un būtu bijis certificēts attiecībā uz uh, sadarbspēju ar uh, EUAR. Un tādēļ mēs uzskatām, ka eh, Eiropas Savienības pilsoņi ir cietuši ļoti smagā dzelzceļa katastrofā, tādēļ, ka Spānijas valdība nepildīja Eiropas Savienības tiesību normas un tādēļ ir pārkāptas pamattiesības, proti tiesības uz dzīvību. Mums ir nepieciešams, lai Eiropa iesaistītos, lai tiktu uzsākta neatkarīga izmeklēšana un, ja valsts nerīkojas, tad varam paļauties tikai uz Eiropas Savienību, bet ja arī tā nedarbojas, tad mēs vairs neko nevaram panākt. Gonzāles Limonas kundze, vai vēlties turpināt? Buenos días, muchas gracias. Como... Microphone, please. Ante el Parlamento. Perdón. Como ciudadanos europeos traemos esta petición mēs, kā Eiropas pilsoņi, griežamies ar lūgumu rakstu Eiropas parlamentā, jo uzskatām, ka uh, Spānija nav īstenojusi direktīvā 2004 šķērsvietri 49 minētos nosacījumus. Vēl bez tām kopienu tiesa jau 9. gadā uh, izteica nosodījumu Spānijai, ka direktīva nav tikusi transponēta un īstenota dzīvē adekvātajā laika grafikā. Bet uh, kā jau direktīvas īstenošanā paredzēts no sākuma tā tiek nopublicēta oficiālajā vēstnesī. E, ar šīs direktīvas e, neīstenošanu e, Spānija ir pārkāpusi veselu virkni drošības noteikumu un televīzijas reklāmas nevienmēr sniedz nepieciešamo informāciju. Arī ministrijas preses eh, relīzē ir teikts, ka drošība tiks palielināta un eh, vilcienu satiksmes drošības eh, jautājumi būs galvenā prioritāte. Un tika pateikts, ka šī dzelzceļa, šis dzelzceļa posms izmantos adekvātu drošības sistēmu. Uh, Arī toreizējais ministrs prezentējot ātrvilcienu apgalvoja, ka šī ETMS sistēma darbojās, bet arī godīgas komercprakses noteikumi un līdzīgi aspekti netiek īstenoti. Tas e, būtiski pazemina patērētāju iespējas pieņemt adekvātu lēmumu, ja jau viņiem nav pietiekams informācijas. Un uh, oficiālajā vēstnesī eh, šis eh, vilciens, runājot par tā kā ātrvilciena statusu, nevienmēr ir bijis skaidrs. Arī reģionālās attīstības finansējums ir izmantots. Valdība ir maldinājusi Eiropas Savienību un tās 13. gada pārskatā uh, apgalvo, ka e, šīm konkrētajam dzelzceļa posmam ETMS sistēmas bija. Tā ir maldināšana. Un e, atcaucoties uz vairākiem direktīvas pantiem, tie nav izpildīti. Mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams drošs dzelzceļš un cilvēku, kur izvēlas šo konkrēto posmu, nezina, ka e, šī līnija nav droša. Droši var apgalvot, ka e, nav izpildīti drošas dzelzceļa, droši dzelzceļa noteikumi. Un uh, piemēram, automātiska bremzēšanas sistēma un signalizēšanas sistēma arī nedarbojās. Tāpēc mēs, kā Eiropas um, iedzīvotāji, uzskatām, ka Spānijas valdība mūs ir maldinājusi, un um, tas uh, noveda pie 81 cilvēka nāves. Griežamies pie Eiropas parlamenta un ticam, ka Eiropas parlamentam izdosies panākt skaidrību šajā lietā un konkrēti noskaidrot, kas notika. Paldies, saka priekšsēdētājiem ir pārstāvēta arī Eiropas dzelzceļa aģentūra. Tas ir Doppelbauer kungs un Kāra kungs. Lūdzu, dod vārdu dzelzceļa aģentūrai. Lūdzu, atbildiet pēc iespējas lakoniskāk, jo mēs jau esam tālu pārsnieguši visus laika limitus. Paldies, prieksēdētais kundze, godātie Eiropas parlamenta petī komitejas deputāti. Aģentūra jau iepriekš ir izteikusi savu līdzjūtību kā upuru piedarīgajiem, tā arī cietušajiem, bet vēlētos izmantot šo man doto iespēju un dzelzceļa aģentūras vārdā vēlreiz izteikt līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem. Eiropas dzelzceļa aģentūras viens no galvenajiem uzņa, uzdevumiem ir nodrošināt to, eh, que son capaces de transformar la realidad. No, you don't actually need to. Runājot, jūs varat noņemt austiņas, saka prieksēdētāji. Labi, paldies. Tā tad eh, Eiropas eh, Savienības dzelzceļa aģentūras eh, galvenais uzdevums ir rūpēties par to, lai Eiropas iedzīvotāji ceļojot pa dzelzceļu būtu drošībā. Un no šāda viedokļa raugoties Eiropas komisija Eiropas komisija griezās pie mums ar lūgumu izvērtēt eh, Spānijas eh, izmeklēšanas komitejas ziņojumu. Jāsaka, ka mums pašiem nav iespēja veikt izpēti un izvērtēt notikumus, tāpēc eh, mēs varējām tikai izvērtēt ziņojumu stipros un vājos punktus. Tātad Spānijas valdības mums atsūtītā, ziņ, atsūtītā ziņojuma punktus. E, šis ziņojums ir publiskots un varē, var tikai minēt vairākus izmeklēšanas rezultātus. Mēs uzskatām, ka Spānijas izmeklēšana nav bijusi adekvāta saskaņā ar Eiropas drošības direktīvā minētajiem nosacījumiem. Uh, Vēl bez tam secinājām, ka mums atsūtītajā ziņojumā neatspoguļojas eh, pamatcēloņi un kolaterālie cēloņi šai katastrofai. Tātad eh, mēs balstamies tikai uz ziņojumu, vēlreiz uzsveru, mēs nevaram izmeklēt, tā bija vai nebija, mēs tikai balstamies uz ziņojumu. Vēl bez tam ziņojumā nekur neparādās atsaucas uz riska novērtēšanu. Līdz ar to mēs nevaram nekādā veidā izteikties par to, vai riska novērtējums vispār bija. Mums tas nav zināms. Vai nu ziņojumā tas neparādās, vai nu tā nebija, bet to mēs nevērtējām. Vēl bez tam mēs nekur neatradām pierādījumus par eh, savstarpējās savietojumības direktīvas īstenošanu un par certifikācijas procesa piemērošanu. Tātad ziņojumā ir e, pateicis, ka 13. gada 24. jūlija e, katastrofa netālu no Santiago de Kompostelas e, katastrofa, kurā bojā gāja 81 cilvēks un pār par 150 tika ievainoti, mēs uzskatām, ka saskaņā ar dzelzceļa drošības direktīvu šis ziņojums neatbilda visiem tās kritērijiem. Thank you very much. Prieksēdētāji, paldies! Paldies eh, dzelzceļa aģentūrai. Tagad došu vārdu. Kārkungs, vai jums būtu kas piebilstams vēl no dzelzceļa drošības aģentūras? Nē, paldies, bet eh, komisija vēlas izteikties. Un dod vārdu Fičkungam, lūdzu. Eh, paldies! Kā jau tikko Doppelbauer kungs pieminēja, arī komisijai bija iespēja izteikt savu līdzjūtību bojā gājušo radiniekiem un cietušajiem. Diemžēl daudzu gadu garumā šī ir vissmagākā dzelzceļa katastrofa un priekšsēdētājs kundzes vēlētos izmantot man doto iespēju vēlreiz izteikt savu līdzjūtību visiem iesaistītajiem. Uh, Par šo lūgumrakstu komisija uzskata, ka e, Eiropas drošības un savstarpējumu likumdošanā atrunātie noteikumi drošības īstenošanai un arī savstarpējumu nodrošināšanai ir jāizpilda. Un mēs uzskatām, ka likumdošana adekvāti īstenota nodrošina drošu dzelzceļu Eiropā. Uh, jo tiešām dzelzceļš tiek uzskatīts par vienu no drošākajiem pārvietošanās veidiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka, dro, ka šie drošības nosacījumi katastrofas apstākļos neizpildījās. <clears throat> Raugoties uz pašu katastrofu, patiesībā uz brīžiem pirms tās, uh, Komisija jau ir izskatījusi, jau ir noteikusi Spānijas likumdošanas atbilstību Eiropas likumdošanā un Spānijas likumdošanā atradusi ahilē papēžus. Piemēram, šajā likumdošanā nav atrunāta prasība ziņot eh, bojā gājušo radiniekiem un cietušajiem par izmeklēšanas gaitu un par pierādījumiem. Uh, un eh, jau, eh, jau pirms tam, pirms šīs 13. gada katastrofas, mēs eh, Spānijas varas iestādēm norādījām, ka ir jāuzlabo situācija. To tā ir darījusi. 14. gadā, piemēram, tika pieņemts likums, kurš vienā no pantiem paredz, ka bojā gājušo radinieku un cietušie ir jāinformē, jāinformē par izmeklēšanas gaitu. Joprojām komisijai ir zināms bāžas par izmeklēšanas iestādi iestādes iz, neatkarību un arī par to, kā notiek sadarbības starp komisiju, dzelzceļa aģentūru un citām atbilstīgajām iestādēm. Ceram, ka nākotnē aģentūras neatkarības stiprināšanā būs jauni pierādījumi, un mēs ceram, ka mēs šo pārkāpumu procedūru pret Spāniju varēsim noslēgt. Šeit vēlētos pieminēt, ka šo lēmumu pieņemot, protams, mēs neizslēdzam, ka nākotnē mēs nerīkosimies līdzīgi, bet, protams, CF neatkarībai ir jābūt neapstrīdamai, un ja komisijai nākotnē radīsies aizdoms, ka eh, jau kādā veidā tiek pārkāpts gan Eiropas dibināšanas līguma noteikumi, gan arī Eiropas dzelzceļa pakotne atrunātie nosacījumi, tad eh, dalību valstu dzelzceļa drošības un savstarpējuma īstenošanas noteikumi ir jāīsteno. Ja nepieciešams, komisija, protams, rīkosies. Tagad par pašu katastrofas izvērtējumu. Komisija ņēma vērā aģentūras teikto, jo aģentūrā strādā tieši konkrēti dzelzceļa drošības eksperti. Un, protams, mēs mm, nevērtējot uzticamies aģentūras viedoklim, un aģentūras viedokļi jūs tikko dzirdējāt. Uh, Komisijas uzdevums eh, dzelzceļa drošībā ir, eh, ir varbūt sakot līdz Spānijas eh, varas iestāžu darbībai, piemēram, šai izmeklēšanai būs jānosaka, vai kāds ir atbildīgs pēc krimināla likuma vai nē, bet komisija. Mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai dzelzceļš būtu pēc iespējas drošāks, un ja ir kas, ko mēs no šīs katastrofas varam mācīties, tad tas ir jādara zināms visiem. Vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka dzelzceļš tiek uzskatīts par vienu no drošākajiem pārvietošanās veidiem, tāpēc šāda veida negadījumi, kuri ir ārkārtīgi, ārkārtīgi reti, ir tik liela katastrofa. Un e, šajā gadījumā, kad bojā gāja tik daudz cilvēku un tik ļoti daudz citi tika ievainoti, uh, Šeit varbūt vilksim paralēlis ar aviāciju. Aviācija jau sen izveidoja sistēmu, kas eh, ļauj novērtēt risku, piemēram, tā saucamā sistēma Just Coach, ka ik viens, kurš strādā aviācijas nozarē, arī gaisa kuģu ražotāju vidū visu laiku ziņot par to, viņiem ir nepārtraukta tāda paziņošanas sistēma, ja kaut kas tiek novērots, kas varētu novest pie negadījuma, tad eh, aviācijas nozarē tas viss ir atrunāts, kā tas darbojās. Mēs uzskatām, ka dzelzceļā var vilkt paralēlis ar aviāciju, un ja notiek šādas katastrofas, tad ir jādara viss, lai strādājot arī ar dzelzceļa darbiniekiem un dzelzceļa uzņēmumiem, lai viņi būtu pirmie, kas e, tā kā paziņo par kaut kādām nebūšanām, ja tādas ir. Ceturtajā dzelzceļa pakotnē ir paredzēts daudz ciešāka sadarbība ar aģentūru, un mēs vēlamies izstrādāt šādu ziņojumu ķēdītes sistēmu. Uh, Un balstoties uz šo jauno politikas skatījumu, mēs e, tiešām ceram, ka šajā gadījumā gan lūguma rakstā parādīja, parādījušās nepilnības, gan arī uh, cietušo teiktais, ka dzelzceļa drošība šajā gadījumā ir tikusi e, stipri likt uz spēles. Mēs ceram, ka nākotnē no tā mēs varēsim izvairīties, tiešām izveidojot tādas sistēmas, uh, ka ja kaut kas nedarbojās, tad tam ir jātiek ziņotam saulaicīgi, lai mēs izvairītos no šādām katastrofām. Tiešām ceram, ka nākotnē stiprinot visas dzelzceļa sistēmas drošību mums izdosies to panākt, bet tam ir nepieciešama visu dalību valstu iesaist. Uh, we... Liels paldies! Nu, kā jūs redzat, viss šī atmosfēra telpā ir mainījusies. Mēs visi ļoti nopietni mm, uztvaram šo 82 bojā gāžo cilvēku lisen, likteni un uh, tāpat arī šo ievainoto cilvēku likteni. Un tāpēc uh, gribēju jums teikt, lūk, kad jūs atgriezīsieties Spānijā, nododiet viņiem mūsu siltākos līdzjūtības vēlējumus tiešām jūtam līdzi cietušajiem, viņu radiniekiem, draugiem un visam reģionam, protams. Tālāk došu vārdu kolēģiem, bet nu tā kā esam ļoti ierobežot laika ziņā, mums tomēr ir mazliet vairāk vēl laika nekā līdz pusē, jo tūki ir piekrituši palikt ar mums ilgāk. Tomēr gribēju lūgt jūs neatkārtoties. Ja jums nekā jauna nav sakām, tad ne, arī neveriet vaļā muti, jo mēs visi zinām, kāda ir šī lieta, kādas ir šīs lietas pamati. Un mēs, protams, vēlamies virzīties uz priekšu atbilstīgā veidā, bet mums tiešām nav īpaši daudz laika, tāpēc lūkšu visus izteikties ne ilgāk mm, par vienu minūti. Un pirmā no runātājām ir Anģela. Cecīlija, paldies! Iesākumā gribētu teikt, ka priecājos, ka upura asociācija ir šeit. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka šis lūgumraksts ir ļoti steidzams, lai izrādītu respektu upuriem, lai noskaidrotu, kāda ir šīs avārijas cēloņi un lai identificētu varbūt kādu cita veidu trūkumus un kļūmes dzelzceļu sistēmā manā valstī upuru organizācijas teikto ir apstiprinājuši ar, apstiprinājusi arī Eiropas dzelzceļu aģentūra. Respektīvi, ka ir bijušas ļoti nopietnas kļūmas izmeklēšanas procesā. Izmeklēšana nebija pilnvērtīga visaptveroša tur netika runāts, ar, te, tur netika izmeklēt, piemēram, drošības kritērija, visu atbildību tika likta uz šoferi, jeb vilcienu vadītāju pleciem. Bet nu, mēs uzskatām, ka šim lūgumam tāpēc ir jāpaliek atvērtam, lai izmeklēšana varētu turpināties. Turklāt jāpieprasa oficiāla ziņojuma sagatavošana nu, droši, dzelzceļa drošības aģentūras. un eh, gribējam lūgt komiteju sazināties ar attiecīgajām dzelzceļa eh, institūcijām Spānijā, lai noskaidrotu, kā tikus veikt izmeklēšana, un šo uz, izmeklēšanas pārstāvi jāuzaicina uz diskusijām, respektējot upurs. Es domāju, pats mazākais, eh, ko varam darīt, ir nu, vismaz organizēt atbilstīgu izmeklēšanu. Paldies! Tālāk Ždanoks kundze. Paldies priekšādētāji. Man jāsaka, jārunā īsi, protams. Protams, ka no sirds jūtu līdzi visiem traģēdijās kārtējiem. Tiešām tas viss bija traģiski. Vēlos teikt, un tas ir arī mans priekšlikums ka mums vajadzētu uzrakstīt Spānijas valdībai un lūgt viņus veikt vēl vienu atbilstīgu izmeklēšanas procesu, pamatoties uz visu, kas tika dzirdēts šeit no Eiropas dzelzceļa aģentūras un no komisijas. Es domāju, tie ir pietiekami iemesli. Es tiešām jūtu līdz tiem, kas iesniedz šo lūgumu rakstu, un it īpaši mūsu bijušai kolēģijai Annai Mirandai, kur arī šobrīd ir klāt, kas uh, bija mūsu komitejā deputāte, pieredzējis deputāti. Vēl viņi arī visu to labāko, lai izdodas tālāk darbs pie šī lūguma raksta. 15. gada novembrī viņa arī pati bija šeit, mēs tikāmies jau toreiz ar upura asociācijas pārstāvjiem. Tātad, lūk, jūtu jums līdzi un domāju, ka mums patiešām ir jāpieņem tāds izlēmīgs lēmums un, kā jau teicu, jāraksta valdībai, lai viņi veic atkārtot izmeklīšanu šai lietā. Thank you. Paldies. Tālāk Albielas kundze lūdzu. Pirm, eh, pirmām kārtām gribēju arī paust atbalstu upuru as asociācijai, un paldies, ka viņi ir lejuši gaismu pār šiem faktiem. Mums, kā lūgumrakstu komitejai, ir viņi jāatbalsta. Mēs runājam par pamatiesībām, par tiesībām uz dzīvību, uz drošību. Uh, Un tas, ka trūka informācijas upuriem, trūka pārskatāmības izmeklēšanas procesā, tas nav pieļaujami. Eiropas direktīvas un tiesību akti tika pārkāpti dzelzceļu drošu, drošības jomā. Ja šie noteikumi būtu ievēroti, tad mēs būtu varējuši izvairīties no šīs traģēdijas. Ja šim šāferim, vilcienu vadītājiem saulēcīgi būtu sniegt informāciju, ka ātrums jāsamazina un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat arī saņēmām informāciju no Eiropas dzelzceļu aģentūras, ka nav veikta padziļināta, pamatīga izpēta un izmeklēšana drošības direktīvas ievērošana. Nu, lūk, tā ir informācija, ko esam uzzinājuši, un tas nozīmē, ka ir jāizveido izmeklēšanas komiteja tāda, kuru neietekmē politika, neietekmēs politika, kas varēs eh, pat tiešām izmeklēt visus faktus. Nevar būt tā, ka kaut kādu politisku apsvērumu dēļ izdevumu samazināšanas vārdā drošības noteikumi tiek pārkāpti. Un es domāju, ka šim lūgumu rakstam ir jānovad pie tā, ka mēs nosūtam vēstuli Galīcijas un Spānijas varas iestādēm. Izmeklēšanai ir jānotiek, mums uz to ir jāuzstāj. Paldies! Nākamā runātāja. Protams, ka šis līgumraksts jāatstāja atvērts, jo tiešām ir jānosūta prasība Spānijas valdībai izveidot atkārtot izmeklēšanas komiteju. Nu, skaidrs, ka pašreizējā izmeklēšanas komite, komitejā nebija nekādas objektivitātes un, un tam līdzīgi. Tāpēc ir, ir, kā jau teicu, jāprasa Spanijas valdībai vēl viena šāda izmeklēšana organizēt. Un nevar, nevajag šeit tik daudz tagad meklēt kādu vainīgu, bet vienkārši ir jāveic šis darbs. Jābūt atbilst, atbilstīgam visam šim procesam. Un Spānijas valdībai jāuzņemas atbildība. Lūgumrakstu komiteja taču pārstāv 500 miljonus Eiropas pilsoņu. Un tāpēc arī mums ir jāuzņemas savā atbildība. Mēs varam nākt klājā ar paziņojumu. Par to, ka tu tik trūkusi pārskatāmība. Un, kā jau teicu, jāpieprasa, lai arī Spānijas baldība uzņems saistības. Tālāk, eh, Rosa, lūdzu, jums vārds. Paldies! Vēlējos, tāpat kā citi, paust atbalstu upuru asociācijai. Šim jautājumam būtu jābūt prioritātei visām varas iestādēm. Mēs saprotam, ka te ir zināma juridiska procedūra, kas vēl joprojām nav noslēgusies. To ir, protams, uzsākuši šīs varas iestādes. Un tā rezultātā, cerams, izdosies liet gaismu pār eh, notikušo. Bet es domāju, ka zinām pretrunu šeit pastāv starp to, ko teica CF ziņojumos un par to, ko teica šajos Eiropas ziņojumos. Spānijā tiek teica, ka lūk, šī izmeklēšana bija neatkarība, Eiropā saka, ka nē. E, Spānijas e, šie ziņojumos teica, ka izmeklēšana bija objektīva, savukārt Eiropas ziņojumi liecina par to, ka tas tā nav. Nu, varbūt mums jāuzaicina CF pārstāvi uz šo komiteju un jānoskaidro, kāda ir patiesība, jo šeit ir kaut kāda pretruna starp abām šīm pusēm, starp abiem, abu pušu argumentiem. Respektīvi, lūk, mums ir um, jāpārliecinās, kāds tad bija šis ziņojums. Spānija saka, lūk, viņi ne, viņiem nav kompetence pieprasīt vēl vienu ziņojumu. Bet, nu, ir taču tādā gadījumā šis lūgumraksts jāpatur atvērts, kamēr visas šīs lietas noskaidrojam, kamēr ne, ne, noprecizējam, kas un kā noticis, lai mēs varam aizrakties līdz patiesībai. Jāceras arī, ka uh, Um, nu, Spānijas valdība nevar pieprasīt šādu mm, izmeklēšanas procesu izveidi, jo tas ir likumdevēja pienākums. Tālāk Senraku, Senras kundze, Nārta kungs un Gutjēras kundze. Līdz ar to runātājs saraksts ir izsmāts. Lūk, šie trīs runātāji, lūdzu, neatkārtojieties, jo mēs visi faktiski runājam par vienu un to pašu. Un es jau zinu, kas mums tā visa noslēgumā ir jāsaka. Sendras kundze jums pirmajai. Priekšsēdētāji, paldies! Es arī vēlējos paust solidaritāti upuriem, kas cietuši šeit tare, briesmīgajā traģēdijā, un gribēju teikt, ka Spānijas valdībai ir jāuzņems atbildība. Tā ir arī turklāt prioritāti jāpiešķir Um, cietušo tiesībām, nevis kaut kāda veida ekonomiska rakstura apsvērumiem. Ja tā to būtu darījis no sākta gala, tad mēs par šo incidentu šobrīd nemaz nerunātu. No, no nu, tā varēja izvairīties. Otrām kārtām nav pieļaujama un arī augstākā mērā neētiski, ka varas iestādes um, nesniedz paties, neinformē par patiesiem faktiem sabiedrību un upuru tuviniekus. Uh, Tāpēc ir vajadzīga neatkarīga izmeklēšanas komiteja, kas šādu patiesību var paust. Bet, kā jau tika teikt, šī, šī izmeklēšanas komiteja Spānijā nebija neatkarīga un objektīva. Tāpēc es gribētu mudināt uzklausīt eh, ne tikai asoci, upura asociācijas pārstāvjus, uh, bet arī atbal, mums viņi nepieciešam arī, viņus nepieciešam arī atbalstīt. Un turklāt jārīkojas tālāk tā, lai no šādiem uh, negadījumiem varētu izvairīties. Mums jāpārliecinās, ka varas iestādes uzņemas atbildību un cilvēku tiesības liek augstāk par visu citu pārējo. Rausa, atvainojiet, tālāk nēt, kungs. Pirms šī negadījuma Galīcijā bija arī Barah, Barahas lidostā eh, līdzīgs negadījums. Un tā pati izmeklēšanas komiteja tika izveidota, un tas pilnīgi tāds oksimorons, viņi gan tur ir izveidota, un nosaukumā ir vārds neatkarīgi, bet neatkarīgi, nu gan šī komiteja nebūtu nav. Eiropas dzelzceļa aģentūras ziņojumā lasu pilnīgi kaut ko citu. Viņi saka, lūk, SEAF galīgi nebūtu, nav neatkarīga komiteja. Nu, tiek tādējādi apglabāt ne tikai mirušie, bet arī norakta atbildība. Tas nav pieļaujami, tā nevar. Mums ir jāsaprot, kurš tad ir atbildīgais, un turklāt mums jāizvairās eh, no šādiem veidiem negadījumiem arī nākotnē. Tas ir ļoti nopietns uzdevums. Nedrīkstam pieļaut, ka šāda veida risks joprojām pastāv, tāpēc gribu atbalstīt upuru asociācijas lūgumu rakstu. Gutjēres kungs, tālāk lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Iesākumā gribēju teikt, ka uzklausot upura asociācijas pārstāvi prezentāciju, atceros, kādas bija šīs sajūtas Spānijā, kad dzirdējām par šo negadījumu un gribu paust solidaritātu un līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem. Tas tiešām bija ļoti traģisks negadījums un visiem spāņiem tas bija, nu, tāds mm, ļoti aizkustinošs emocionāls gadījums. Varas iestādēm taču ir jānodrošina trīs lietas. Viņiem ir jāspēj atbalstīt upuri. Tā vienmēr ir jābūt pašai galvenajai prioritātei. Tāpat arī ir jānāk klajā ar skaidriem garšiem paskaidrojumiem par to, kas noticis un kāpēc. Nu, un, protams, trešām kārtām no notikušā ir jāgūst mācība tā, lai kaut kas tāds nākotnē neatkārtotos. Mēs atbalstām upuru asociācijas pārstāvju izteiktās prasības, pieprasām pilnīgu pārskatāmību šai jomā. Izmeklēšanas komitejai ir jābūt neatkarīgai, objektīvai. Nu, pagātnē tas nav ticis nodrošināts bet tas ir vajadzīgs, ja mēs vēlamies nodrošināt pārskatāmību un atvieglot upuru ciešanas un viņu ģimeņu ciešanas. Ir vajadzīgs atbildīgs, atbilstīgs tiesas process un ir jābūt pieejamai informācijai. Un tāpēc šo lūgumrakstu šai komitejai mums vajadzētu atstāt atvērtu. un attiecīgi pieprasīt, lai visas juridiskās procedūras virzītos uz priekšu. Tālāk došu vēlreiz vārdu lūgumrakstu ieslēdzējiem pavisam īsi, un tad eh, noslēgsim šīs diskusijas. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Gribēju atbildēt Esteres skundas vaicātajam. CF ziņojums bija tas, kura 21. lapusē attiecīgās organizācijas direktors nu, tiek atspoguļots kā šis izmeklēšanas komitejas loceklis. Mēs neprasām līdzjūtību no mums, nē. Mēs vēlamies, lai notiktu neatkarīga izmeklēšana, kurā nebūtu iesaistīti šādi cilvēki. Tam jānotiek demokrātiskā kārtā, pārskatāmā kārtā, un tas ir daudz svarīgāk mums nekā visi šie līdzjūtības vārdi. Mums taču arī ir, ne, un es arī domāju, ka mums nav viss jāmācās no kļūdām, bet jāpiemēro spēkā esošie tiesību akti. Mēs vēlamies, lai jūs nopietni attiecaties pret savu darbu. Mēs runājam par direktīvu, kas nav īstenot, jo, ja tā būtu bijusi īstenota, tad mēs būtu no šiem 80 um, sagrautajām ģimenēm un bojā gājušajiem um, izvairījušies. Tas nebūtu noticis priekšsēdētāja turpina, nē, es nevēlos tagad atsākt diskusijas, Es domāju, ka šī tēma ir pārāk delikāta, pārāk sāpīga, emocionāla, un mums ir ar cieņu jāizturas pret cilvēkiem, kas gāja bojā un kas tika ievainot šajā negadījumā. Nekādas politiskās diskusijas manē komitejā par šo tēmu norisināties nedrīkst. Cieņ, tā, lai mēs varētu izrādīt cieņu šiem cilvēkiem. Un tagad došu vārdu jums, Gonzāles Limons kundze, pavisam, pavisam īsi, un lūdzu vairāk pievērsieties tam, ko jūs vēlaties no mums, nevis kaut kādiem politiskiem komentāriem. Mikrofonu lūdzu. Es teras kundzei gribu teikt, jūs runājat par juridisko procedūru, bet tas ir tā ir politiska struktūra, tā nav eh, tāda juridiska struktūra. Es nezinu, vai esat informēta bet pēdējais šis juridiskās procedūras posms bija tāds, ka tiesnešiem tika uzdoti jautājumi par viņu pieredzi dzelzceļa jomā. Tā, tā tad um, noslēgums. Pirmām kārtām vērsīšos pie Eiropas dzelzceļa aģentūras. Uh, Paldies par jūsu ieguldījumu, paldies, ka ieradāties. Tas ir ļoti labs piemērams tam, kā var notikt iestāžu sadarbības starp komisiju mums un jums šeit Eiropas parlamentā. Kas attiecas uz aģentūras teikto, tad ir pilnīgi skaidrs, ka izmeklēšanas komandas sastāvs nenodrošināja izmeklēšanas neatkarību un objektivitāti, un tā rezultātā nevarēja gūt atbildes uz būtiskajiem jautājumiem par incidenta iemesliem, cēloņiem, un ir joprojām neatbildēti jautājumi e, šai kontekstā, piemēram, kā struktūras atbilstīgās šeit ir dar, darbojušās un arī uh, Izmeklēšanas komiteja neatbild visiem kritērijiem, kas nepieciešam, lai, kas noteikti dzelzceļa drošības direktīvā 21. pantā, un tā, kur saskaņā ar 19. pantu atbildību par šādiem izmeklējumiem piekrīt citām institūcijām, un tā jāveic neatkarīgi. Un šī iemesla dēļ komiteja šobrīd vēršas pie komisijas un saka, lūko, šī, šai neizm neatkarīgai izmeklēšanai ir jānotiek tā jāveic atbilstīgi tā ir jāuzsāk un attiecīgi arī jāveic, un tam jānotiek komisijas uzraudzībā. Un tāpēc komisijas pienākums ir sekot līdzi šiem jautājumiem mūsu uzdevumā, un tāpēc tam ir jāatgriež pie mums ar šādas neatkarīgas izmeklēšanas rezultātiem. Es domāju, ka tas ir komisijas pienākums šobrīd šo ziņojumu, šo lūgumu rakstu uztvert nopietni un tieši šādi arī rīkoties. Ir vajadzīga tāda izmeklēšana, kas notiek neatkarīgi, kur tiek vismaz risināti vismaz tie problemātiskie jautājumi, kas tika šai ziņojumā pieminēti un arī Spānijas ziņojumā pirms tam. Nu, lūk, tā mēs ar kolēģiem esam vienojušies, un mēs tiešām ceram, ka sadarbība ar komisiju šajā jautājumā atbilstīgi un produktīvi arī turpināsies, ka rezultātā mēs varēsim atkal pie jums vērsties un saņemt tālāku informāciju. Varbūt eh, jūs varēsiet mums šai kontekstā vēl palīdzēt. Un eh, attiecībā uz upuru asociāciju, lūk, tas ir tas, ko mēs varam lietas labā darīt, un ticiet man, Šis tiešām ir viens no skarbākajiem lūgumrakstiem, ko esam saņēmuši, un tāpēc mēs uh, jūtam jums līdzi, jums un jūsu ģimenēm, visiem, kas, e, ka, kam bijuši, kas skarti šis traģējas rezultātā. Mēs tiešām cen, centīsimies darīt visu, kas mūsu spēkās, spēkos, lai atbildētu uz šiem neatbildētiem jautājumiem. Tagad dodieties atpakaļ uz Spāniju pie ģimenēm, lai jums ir drošs ceļojums. Paldies par ieguldījumu, paldies par ierašanos un turpināsim šo darbu veikt tālāk. Kolēģiem vēlos, vēl, vēlu labu aprīti pusdienās. Paldies, teikamies trijos.